Colleghi, grazie per la presenza. Dārgie kolēģi, paldies, ka esat ieradušies. Laika apstākļi ir tiešām uh, nedaudz sarežģīti, bet sāksim uzreiz ar mūsu publisko uzklausīšanu. Man ir liels prieks šeit jūs šorīt sveikt. Tēma ir tiešām ļoti interesanta. Uh, migrācijas plūsmas, kas eh, izriet no nestabilitātes, Eiropas Savienības ārpolitikas loma. Šī uzklausīšana tiek organizēta eh, kopā ar eh, attīstības komiteju, un lai sagatavotu iniciatīvu ziņojumu par šo pašu tematu. Migrācija ir globāls fenomens, tas nav nekas jauns, un uh, Tas skar miljoniem cilvēku, un tāpēc eh, vajadzētu rūpīgāk papētīt šo fenomenu gan no ekonomikas, gan no sociālā aspekta, un arī no pamatiesību aspekta. Tā ir pirmā reize, kad AFET komiteja organizē uzklausīšanu par šo tematu, un iniciatīvas ziņojums un mūsu šodienas uzklausīšana tiek īstenota ar uh, ekspertu uh, palīdzību, un tos es jums stādīšu priekšā vēlāk. Un ar šo pasākumu mēs vēlamies uh, noskaidrot, ko ārpolitika šajā jomā var darīt. Un tāpēc Eiropas Savienībai uh, ir jāsniedz uh, atbalsts šīs te, šo migrācijas plūsmu izcelsmes valstīm ar visiem instrumentiem, kas mums pastāv arī ārējās darbības dienestu. Eiropas ārpolitikas pasākumiem ir eh, jādarbojas, lai nodrošinātu politisko stabilitāti izcelsmes valstīs un rūpētos par to, lai eh, labas pārvaldības, tiesiskuma un demokrātisko institūciju praksa tiktu īstenota. Un eh, mums ir jāplāno arī ilgtermiņā. Migrācija tad būs izvēle un nevis vairs vienīgā iespēja šī te stratēģiskā un ilgtspējīgā struktūra politika uh, varētu migrācijas plūsmas uh, apturēt, kas izriet no konfliktiem un citiem nesapdāts situācijām. Un noslēgumā gribētu uzsvērt, ka uh, ir īpaši svarīgi novērtēt Eiropas Savienības lomu un ārpolitikas lomu um, migrācijas politikā, jo ir jāskatās arī uz finansējumu un jāpārstrādā arī mūsu stratēģija attiecībā uz kaimiņu valstīm. Šodien šeit pie mums ir ieradies Robertus Rozenburgs, viņš ir nodaļas vadītājs eh, Bernards Brunē, aizstājies komisijā, Paula Pače, starptautiskajā migrācijas eh, organizācijā strādā, Enrika Mora Bevente, Spānijas ārlietu ministrijas pārstāve un uh, profesors Filips de Bruikers no uh, Briseles uh, universitātes. Viņu mēs vēl gaidām, nezinām, vai viņš ieradīsies. Pirms došu vārdu ekspertiem gribētu uh, sveikt arī Korinu Kretu, uh, Deve komitejas priekšsādātāja vietniece, uh, Uh, un gribētu lūgt viņu runāt par uh, politikas, migrācijas politiku. Lūdzu. Paldies, ka jūs man ielūdzāt uz šo AFET komitejas uzklausīšanu, un es uh, gribētu uzsvērt, ka migrācija pēdējos gados ir būtiski pieaugusi, bet jaunās dalībvalstis nevienmēr kopīgi ir uh, reaģējušas uz šo fenomenu. Migrācija un attīstība ir savstarpēji saistītas lietas, uh, un uh, de, attīstības pasākumi var varbūt risināt migrācijas jautājums. Un uh, Eiropas Savienībai ir jāspēlē būtiskāka loma, lai migrāciju padarītu at par attīstības instrumentu. Lai to darītu, ir jāpalielina attīstības palīdzība, bet tas nav pietiekami. 2005. gadā pieņemtā pieeja migrācijai definē migrācijas politiku, un viena no galvenajām politikā šeit ir prioritātēm ir uh, sasaistīt migrāciju ar attīstību. Mums jāskata šis jautājums arī no cilvēktiesību jautājuma, un līdz ar to uh, Uh, visām politikām ir jāveicina mobilitāte kā izvēle, nevis kā vienīgā iespēja. Mums uh, vajadzētu um, uzlabot migrācijas plūsmu pārvaldību un uh, veicināt attīstību. Mani lūdzu izteikties īsi, un varbūt es izteikšos tad arī diskusijās. Paldies. Tagad Rozenburga kungs, lūdzu jums vārds for 10 minutes more. Desmit minūtes, lūdzu. Paldies. Liels paldies. Labrīt visiem. Ļaujiet man vispirms apsveikt uh, Proveras kungu un Kretu kundzi par to, ka šis uh, migrācijas uh, temats tika ielikts tik plašā ietverā, jo tiešām ir svarīgi un īstais laiks skatīties tālāk par migrācijas politiku un uh, Eh, pētīt mūsu instrumentu ietekmi uz migrācijas plūsmām, īpaši arī attīstības palīdzības ietekmi. Es runāšu galvenokārt par trim jautājumiem. Pirmkārt, kas ir šie spiedienu faktori, kas mums ir jāanalizē? Otrkārt, runāšu par relevantajām ES politikām, un pēc tam pateikšu šo to par instrumentiem, kas iedara šajā pieejā. Uh, Kā jau šis uh, uzklausīšanas nosaukums rāda, tad nestabilitāte tiešām ir uh, viens no galvenajiem iemesliem, uh, kāpēc cilvēki uh, dodas uh, kā migranti prom no savām valstīm. Un uh, šeit nav runa tikai par politisku nestabilitāti, bet arī par ekonomisko nestabilitāti. Tas ir tikpat svarīgs aspekts, un ja jūs raugāties uz iesaistīto personu skaitu, tad eh, tas eh, ir tiešām būtisks faktors. Un arī šis te plakāts, eh, uzklausīšanas plakāts, to atspoguļo, jo šeit mēs redzam cilvēkus bēgļu nometnēs, bet mēs redzam arī cilvēkus, kas ar laivu dodas no Rietuma Āfrikas uz Eiropu, meklējot labāku dzīvi. Tātad abi aspekti ir šajā ainā, šajā mm, plakāta atspoguļot. Tātad mans pirmais signāls deputātiem būtu skatīt šo jautājumu pēc iespējas plašākā kontekstā un skatīt visu uh, spiedienu faktoru uh, spektru. Kas ir šie faktori? Ja jūs uh, skatīsieties literatūrā, tad, uh, protams, ir visādi pētījumi par to, bet uh, šeit tiek izdalīts vairāk, vairākas faktoru grupas. Pirmkārt, tā ir nabadzība. Uh, Eh, IKP zemrādītāji, nevienlīdzīgs eh, sadalījums, eh, zeme nav pietiekami daudz un arī dažādi konflikti, etniskā tīrīšana un citas lietas, cilvēktiesību pārkāpumi, diskriminācija, vajāšana, slikta pārvaldība. Un visbeidzot, varētu skatīt arī Eh, dabas katastrofas un eh, citas katastrofas, eh, sausums, pārapdzīvotība, plūdi un tā tālāk. Tie ir šie galvenie faktori, kas izraisa migrāciju. Un, ja mēs vēlamies, lai attīstības politika risinātu šos te iemeslus migrācijai, tad ir jāķers klāt pie visiem šiem migrāciju izraisītājiem tādā saskaņotā veidā. Uh, Un arī reģionālais konteksts būtu jāņem vērā. Vajadzētu palīdzēt valstīm uh, reģionos, Āfrikā, Āzijā un citur uh, palīdzēt uh, valstīm tikt galā ar migrācijas plūsmām, jo ir grūtības valstīm šos procesus pārvaldīt. Ir daudz cilvēku, kas um, dodas prom no mājām, viņi nedodas uz Eiropas Savienību, viņi paliek savā reģionā, kaimiņu valstīs, uh, vai reģionālos ekonomikas izaugsmas centros. Uz ko mums ir jāraugās? Eh, jāskatās uz mūsu migrācijas politiku. Kopš Lisabons tā ir kopēja politika, tā vēl ir ļoti jauna politika, daudzi eh, grūti uzdevumi vēl ir mūsu priekšā, bet eh, tā pilnīgā balstās uz to, kas tika apstiprināts 2005. gadā, kas balstās uz trim pīrāriem. Tā ir šī vispārējā uh, pieeja. Uh, uh, ir jāpārtrauc nelegālā migrācija un kontrabanda, otrkārt ir jāveicina legālā migrācija, kur vien tas ir iespējams un vajadzīgs, un treškārt šajā uh, politikā trešais pīlārs ir stiprināt uh, šo migrācijas un attīstības asi, lai nodrošinātu, ka migrācija uh, dod ieguldījumu attīstībā. Bet, kā jau es iepriekš teicu, tas ir tikai izējas punkts. Uh, Protams, mums jāskatās tālāk par migrācijas politiku, jāraugās uz mūsu tirzniecības politikām un attīstības politiku tirzniecības jomā. Tām uh, mērķis ir nodrošināt darba vietas attīstības valstīs. Tām vajadzētu veicināt uh, attīstības valstu pieeja Eiropas Savienības tirgiem un integrēt attīstības valstis pasaules tirzniecības sistēmā, veicināt uh, ārvalstu investīcijas. Uh, um, attīstības valstīs. Tas ir svarīgi pats par sevi, bet būtiski arī šodienas kontekstā runājot par migrāciju. Mums jāskata arī mūsu politikas, kas ir vērsts uz konfliktu novēršanu, lai mazinātu bēgļu plūsmas, um, pēckonfliktu programmas, institucionālās kapacitātes veidošana, laba pārvaldība, uh, vēlēšana sistēmas atbalsts, mediju atbalsts, civilā sabiedrība, pretkorupcijas pasākumu, policijas reforma, tiesu reforma. Tie visi ir politikas lauki, kas ir svarīgi, runājot par migrācijas spiedienu faktoriem. Pārtiks drošība, pieeja pārtikai ūdenim. Eh, tās ir tās politikas, kas varētu mazināt migrācijas plūsmas. Uh, Uh, jāveicina lauksaimniecības attīstība, lauka attīstība, lai būtu ieņēmumi uh, lauku iedzīvotājiem un tas novērstu viņu pārvietošanos un pārvākšanos uz uh, pilsētām. Tātad migrācija nesāks laukos, tā sāks pilsētās. Tas ir svarīgs faktors. Vīdes degradācija, klimata pārmaiņas. Šis saraksts ir ļoti, ļoti garš. Uh, Neaizmirsīsim arī, varbūt, ka tas ir strīdīgs jautājums, bet eh, politikas par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Tie visi ir svarīgi faktori un jāstiprina. Un raugoties uz šo visaptvarošo darbu kārtību, ir sarežģīti saprast, kāpēc uh, politiskās partijas, kas ir satraukšās par migrācijas spiedienu, tajā pašā laikā kritizē uh, vajadzību iesaistīties attīstības palīdzībā. Ja jūs vēlties uh, uh, risināt migrācijas problēmas, tad ir jāīvestē attīstības politikā. Ja mēs uh, vēlamies šo uh, šīs plūsmas apturēt vai mazināt, tad mums ir jācīnās pret nestabilitāti un jāinvestē vairāk attīstības palīdzībā. Un tagad pēdējais temats - instrumenti. Šie te instrumenti arī ir ļoti daudzveidīgi, un tad, kad mēs uh, finansējam šīs te politikas un pasākumus, tad mēs um, izmantojam dažādus instrumentus - geogrāfiskie, EDF, DCI, tematiskie instrumenti, uh, pārtiks drošība, migrācija, patvērums, uh, globālie instrumenti, instruments stabilitātei, demokrātijai un cilvēktiesībām, humanās palīdzības instruments, mikrofinansiālie instrumenti un KDP instrumenti. Mēs, manuprāt, varētu pamatot teikt, ka visi finanši instrumenti, kas ir Eiropas Savienības ārējā darbībā, um, ir ļoti būtiski runājot par migrācijas cēloņu risināšanu. Un, protams, tiem ir eh, dažādi mērķi, kas, protams, nav uh, tikai migrācijas eh, aspektā skatīt, bet uh, es atkārtošu, ka tie uh, bieži vien tieši arī risina šīs te uh, problēmas, kuras liek cilvēkiem pamest savas valsts. Un visbeidzot, jautājums, kas varētu parādīties šajā kontekstā ir, vai šos uh, instrumentus varētu padarīt mērķtiecīgākus, lai uh, vērstu tos uz migrācijas plūsmu samazināšanu, uh, risinot nestabilitāti. Mana sākotnējā reakcija varētu būt tāda, ka tas varbūt nav nepieciešams, jo šo instrumentu mērķis ir mazināt nestabilitāti, vai nu politisko, vai ekonomisko nestabilitāti un veicināt attīstību. Ja šie instrumenti sasniegs to, uh, kas ir to mērķis, tad uh, migrācijas plūsmas nestabilitātes dēļ um, samazināsies. Šeit ir tieša saikne. Uh, ja mēs eh, veicināsim attīstību, tad uh, attīstības trūkuma dēļ izraisītās migrācijas plūsmas samazināsies. Protams, mēs varētu padarīt šos instrumentus efektīvākus, varam mēģināt uh, labāk saskaņot šīs politikas, arī PCD ietvarā. Uh, bet iespējams, ka nav vērts uh, katras no šīs politikas um, instrumenta um, ietekmi uz migrāciju analizēt. Es ceru, ka jūsu um, ziņojums arī veicinās šo te izpratni. Paldies! Grazie molte. Ades... Liels paldies! Brunīkungs, lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Vispirms vēlētos pateikties Krito kundzei un, un par to, ka es saņēmu ielūgumu uz, ierasties uz šo publisko uzklausīšanu. Es runāšu par situāciju Magribā. Un arī par to, kāda ir migrācijas politika ka tā ir svarīga sastāvdaļa eh, šajā jomā. Vispirms vēlētos nosaukt dažus specifiskus punktus, kur norāda, cik svarīgi ir šī tēma sas saskaņā ar Māgrebu. Un otrkārt, es gribētu runāt arī par iespējamiem risinājumiem, kurus mēs gribētu sasniegt. Ir daudzi faktori, kuri uh, ietekmē uh, migrācijas politiku Magrebā. Vispirms, protams, minēšu kaimiņu valstis. Geogrāfiskā ziņā tās mums ir ļoti tuvas, un līdz ar to tās kļūst arī par tranzīnu valstīm. Eh, tad, kad eh, pie mums ieradās ilegālie ieceļotāji, piemēram, no Āfrikas. Tas, tas ir teritorijas pie Gibraltāra, jeb ja šie cilvēki ierodas eh, caur Maltu, Tas ir tradicionālās tranzīna valstis cilvēkiem, kas vēlas ieceļot Eiropā, bet tas ir arī izcelsmes valsts eh, eh, ieceļotājiem, kuri vēlas eh, nonākt Eiropā. Me, apmēram mūsdienās ir 5 miljoni no Magrebas, kuri dzīvo Eiropas Savienībā. Atsevišķās valstīs tas pat sastāv 10% no visu iedzīvotāju skaitu. Uh, izcelsmes valstīm Eiropa, protams, ir ļoti svarīgs mērķis, un mums eh, jāņem vērā, ka pastāv arī šīs ciešās cilvēciskās saiknes eh, šo valstu starpām, kas noved pie tā, ka šīs iedzīvotāja daļas integrācija mums e, spēlē lielu lomu, veidojot politiku ar, šo, ar šiem valstīm. Protams, mums e, rodas arī zināmā, zināmā mērā demografisks dabas spiediens. Uh, Un mēs esam aprēķinājuši, ka līdz 2050. gadam būs eh, pieaugums par eh, ārkārtīgi ļoti liels pieaugums, apmēram 23 miljoni. Un jārūpēs par to, lai pietiekam daudz eh, iespējas mm, šos cilvēkus nodarbinātu. mums jārada pietiekami daudz darba vietas, un pašlaik tas tā nav. Nav tik daudz darba vietas, kas varētu piedāvāt darbu šiem cilvēkiem. Mēs domājam, ka, ka Marokai un tun Tunisijai būtu jārada vismaz 5 miljonus darba vietu, lai. lai nepieaugtu šis um, bezdarba līmenis. Un tas nozīmē, ka jārada 50% vairāk darba vietas nekā tas, tās ir šodien. Protams, ir grūti radīt jaunas darba vietas, tas saistīts arī ar ekonomisko nestabilitāti, un tas saistīts arī ar daudzajām perspektīvām, kā arī ar kapacitāti veidot darba vietas jāņem vērā, ka ir ļoti lielas ienākuma atšķirības starp Magrebu un Eiropu. Un atšķirība sastāda apmēram 1 pret 10. Piemēram, eh, starp Meksiku un ASV šī atšķirība nemaz nav tik liela, tur um, atšķirība varētu būt 1 pret 4 vai 5. Tātad ienākuma atšķirības ir ļoti liels, un tas noved pie tā, ka e, tiek radīts tāds, tiek radīts migrācijas spiediens, kuru mēs jūtam arī šeit Eiropā. Tik veikti attiecīgi pētījumi, un tie norāda, ka vairāk nekā 50% Eiro, e, Magrebas jauniešu vēlas ceļot, ieceļot Eiropā. Analīns e, fonds ir norādījis, ir, ir veids aptauju par, par kādu ies, par uh, iespējams ieceļošanas valsts izvēli. Un uh, 85% norāda, ka ja viņiem būtu izvēle, viņi vēlētos ceļot uz Eiropu, tātad spiediens ir ļoti liels. Uh, pēc šādas, šāda veida diagnozes uzstādīšanas jāuzdod jautājums, kāda ir iespējama risinājuma, kurus mēs varētu censties sasniegt arī nākotnē, kā jau mans kolēģis to teica. Kopējā pieeja migrācijas jautājums e, ir mūsu rīcības tā kā pašā centrā. Tas nozīmē, ka ieceļošanas problemātika Mums jāskata no dažādiem aspektiem. Mums ir darba politika, ieceļošanas politika, mm, tirgus politika. Un, protams, ka jāņem vērā arī robežu pārvaldība. Pašlaik mēs cenšamies izstrādāt ekonomisko, ekonomikas darba kārtību. Te būtu jāpalīdz radīt jaunas darba vietas un jārada ies, ekonomiski stabas iespējas. Mums jācenšas sasniegt labi attīstītus instrumentus, ja runa ir par darba vietu radīšanu. Un mums jāveic pastiprināts darbs īpaši šīs nodarbinātības politikas jomā. Šajās minētajās valstīs nodarbinātības politika nav vēl pietiekama nav pietiekami produktīvu un piemērotu darba vietu. Ieceļošanas jomā mums ir jāizstrādā saskaņotāka pieeja. Un mums ir jāstiprina partnerība ar Magreba valstīm, un mums ir, um, protams, jācenšas sasniegt tādu kopēju pieeju. Kas attiecās uz sadarbības um, darba kārtību ar Lībiju, mēs jau cenšamies arī eh, šādu mērķu sasniegt īpaši, ja mēs gribam veicināt sadarbības starp Lībiju un Subsahāras valstīm. Lai varētu nodrošināt um, pietiekamas finanses, izstrādājot uh, attīstības uh, politiku migrācijas plūsmu izcelsmes valstīs. Mēs šeit runājam arī par legālo ieceļošanu. Nepieciešama efektīva pārvaldības politika. Mēs cenšamies nodrošināt to, lai ieceļotāji tiktu aizsargāti. Mēs runājam par startautisko aizsardzību. Mēs runājam par to, lai bēgļi tiktu atzīti. Un atsevišķās valstīs tā ir eh, diezgan liela problēma, jo šīs valstis kļūst ne tikai par tranzītu valstīm, bet arī par mērķu valstīm ieceļotājiem. To jau es sākumā teicu. Turklāt mēs gribam pastiprināt arī robežu e, pārvaldību. Ir ļoti svarīgi, jo tas ir ļoti svarīgi, jo Magra valstīm arī ir jācieš no šīs ieceļošanas spiediena. Gribu šeit pie, pieminēt īpaši Maroku un Alžīriju, kur ieceļošanas problēma ir arvien kļūst arvien jūtamāka. Lībija ir īpaši interesanta valsts, jo šeit mēs varējām pirmo reizi izmantot tādu visaptverošu pakotni saistībā ar ieceļošanu. Citā, uz citām valstīm to varētu attiecināt mazāk, tur mēs, mums vēl nav izdevies izveidot um, tādu partnerību, kas sektu visas problemātiskās jomas. Līdz šim esam pārsvarā koncentrējušies uz drošības jautājumiem, īpaši par um, uh, readmisijas nolīgumu jautājumu. Mēs esam, bet kas attiecās uz tādām jobām kā, piemēram, mobilitāte, šeit mēs nesam varējuši vēl pietiekam pavirzīties uz priekšu. Atsevišķas Magreb valsts arī pārāk vilcinās, lai uzsākt ciešāku sadarbību ar Eiropas Savienību. Ir ļoti svarīgi, ka mēs izveidojam ar Magrebu tādu ambiciozāku politiku. Un veidojam šo sadarbību starp Magrebu, Eiropu un subsahāras valstīm. Un kas attiecās uz finansēm, tad mums būtu jārūpēs par to, lai sadarbība arī šajā jomā tiktu stiprināt. Mums ir ļoti svarīgi. Un noslēgumā mēs nedrīkstam koncentrēties tikai un vienīgi uz drošības aspektiem. Mums jāņem vērā arī citi aspekti. Mums tātad jāizstrādā ambiciozāka politika attiecībā uz personu mobilitāti. Te runa ir par um, temporāro migrāciju un cita veida migrācijā. Mums tātad ir um, jārada labāka politika par šiem valstīm. Paldies! Stavo scrivendo e quindi mi ritardo un poco nel Atvainojiet. Es runāju, es atbildēju mazliet par vēlu, bet esmu pierakstījusi vairākus vārdus. Tagad Pālāpača kungs. Paldies. And mēs, dāmas un kungi, uh, Eh, gan eh, Provērkungs, gan Korina Kretu. Es ļoti priecājos, ka jūs man esat uzaicinājuši šeit, šajā ļoti svarīgajā uzklausīšanā. Runājot par migrāciju un runāt par to, ir, tas ir ārkārtīgi tuvu mūsu sirdīm, jo tas ir temats, ar ko mēs ikdienā strādājam. Šodien es runāšu par brīvprātīgo migrāciju pret piespiedu migrāciju. Tātad tāds būs mans šodienas temats. Kā arī par vispārējo pieeju, kas uh, jau tika pieminēts, kā tad ar to, eh, kā tad ar to tiesiskā veidā eh, tikt galā, gan tiesisko, gan pretiesisko. Kā jau es sāku eh, teikt, mēs, esmu strādājusi arī ar stabilizācijas komiteju, attīstības komiteju, un beigās es pastāstīšu arī par dažiem izaicinājumiem. Un sākšu ar pirmo punktu. Tātad piespiedu pret brīvprātīgā uh, migrācija. Eh, šobrīd tas eh, kļūst aizvien neskaidrāks un neskaidrāks, tāpēc, ka tas, kādēļ cilvēki migrē, kļūst aizvien neskaidrāk. Gan Rozenburg kungs runāja eh, šo, par šo spiediena faktoru, par dinamiku, par to augsto migrācijas fenomenu, bet mums nevajadzētu par to runāt gan tikai kā par faktu vai kā par problēmu, bet uh, Ehm, ehm, bet atšķirt šīs divas lietas. Mums jās, jārunā par migrāciju daudz plašākā lokā. Un, eh, ja mēs skatāmies konstitūcijā, ehm, tad mēs runājam, ka starptautiskā migrācija eh, iekļauj sevi arī um, uh, se iekļauj arī bēgļus, un tieši tādēļ viņi tiek pakļauti arī migrācijas dažādām varas iestādēm. Uh, mēs ierunājam, uh, piemēram, uh, arī par bēgļiem konvencijas ietvaros, tādējādi paplašinot šo te bēgļu definīciju, bet mēs runājam arī par pārvietotām personām, ko mēs ļoti bieži atsaucamies par pārvietotiem cilvēkiem, uh, pārvietotām personām, ka viņi ir pārvietojušies ne jau tādēļ, ka uh, viņu vajā, bet uh, tādēļ, ka, piemēram, viņa zemē uh, ir kāda dabas katastrofa vai kā savādāk, uh, kāda savādāk iemeslu dēļ viņš ir uh, pārvietojies uz citu vietu. Un vēl mums arī ir šīs te pelēkās jomas, kur nav īsti skaidrs, kā tad definēt migrāciju, vides uh, iemeslu, dažādu faktoru dēļ uh, Uh, uh, un šis vides faktors, kā jau iepriekšējā runātēja teica, arī ir bijis kā uh, vadošais faktors, lai piespiestu cilvēkus pārvietoties, meklēt labākas uh, dzīves vietas, uh, gan pēkšņu, gan nepēkšņu vides pārmaiņu. Dēļ cilvēki var izvēlēties uh, pa, ka viņi vēl, vairs nevēlas tur dzīvot tieši tāpēc, ka ir vai nu dabas katastrofa, uh, vai arī uh, cilvēka kāda izraisīta kat, katastrofa. Un tas, protams, var būt gan pozitīvi, gan negatīvi, jo tādējādi šīs te um, vietas, kuras jau tā ir, uh, katastrofas skartas kļūst arī neapdzīvotas, un tām ir daudz mazākas iespējas uh, atkal atjaunināties. Uh, ja mēs skatāmies uh, uz cipariem. Tad līdz no 98. gada līdz 2007. gada vairāk kā 2 miljārdi cilvēki uh, tik, uh, cieta no dabas katastrofām. Tas ir, um, uh, tas ir daudz vairāk kā iepriekšējā dekādē. Uh, 1,8, kas bija iepriekšējā dekādē. Un, un tā ir bijusi uh, ne piespiedu kārtā, bet šie cilvēki ir izvēlējušies uh, pārvietoties. Un lielākā daļa šobrīd, uh, uh, šobrīd lielākā daļa uh, cilvēku, kuri ir izvēlējušies dzīvot, migrēt no savām valstīm, to ir darījušas darba Eh, darba meklējumos. Eh, nu, sociālā un ekonomiskā eh, labuma meklēšana ir, protams, galvenais iemesls, kādēļ cilvēki migrē. Bet Iemesli, kādēļ cilvēki vēlas migrēt, ir, protams, ļoti plaša, jau iepriekšējā runātāja teica, un ļoti eh, grūti noteikt, eh, kādās kate un kategorizēt šos te cilvēkus, jo ir arī eh, vairāki legālie režīmi, kas ir dažādām grupām piemērojami, bet dažas lietas, protams, ir kopējas. Eh, jo tie pirmām kārtām tie ir cilvēki, tās ir cilvēcīgas būtnes, un tas ir pats galvenais, kas vienmēr ir jāpatur prātā. Mēs runājam par cilvēkiem, un pat, kad mēs runājam eh, par migrāciju vispārēji, mums vienmēr jāatcerās eh, šīs daudzās kategorijas, viņu dažādā pieredze, viņu mēs nedrīkstam eh, tikai domāt, eh, ka, ka šie cilvēki ir cietuši no citiem cilvēkiem tajā brīdī, tad, eh, ja, ja viņi ir, piemēram, ja viņi nav pat brīvprātīgi pārvietojušies, bet viņi ir pārvietojuši piespiedu kārtā. Mums jārunā ir par dažādiem apstākļiem, kādās, kādos viņi ir dzīvojuši. Mums ir jārunā par to, ka šie cilvēki eh, ļoti bieži ir eh, piespiedu kārtā, gan migrējuši, gan arī piespiedu kārtā strādā, piemēram, Eiropā, ļoti sliktos apstākļos, um, arī dzīves apstākļi viņiem ir slikti. Tad, kad mēs runājam arī par brīvprātīgu migrāciju, mums jāsaprot, ka tas ir arī dzīves fakt, uh, faktors, un tas ir dažādos līmeņos, kā jau es teicu. Um, un mums vienmēr ir jāsaprot par to, ka, to, ka uh, Eiropa un Eiropas parlaments vienmēr pirm, pirmām kārtām uh, var izrādīt sapratni un izpratni, ka tas izprot šīs, šos dažādos līmeņus un iemeslus. Tas nav nekāds viens standarts, un uh, mēs nedrīkstam to pie, vienu un to pašu latiņu piemērot visiem cilvēkiem. Mēs, kā jau es teicu, mēs runājam par cilvēktiesībām, un visiem ir cilvēkiem tiesības, ko nosaka dažādi eh, migrācijas instrumenti, bet pirmām kārtām jau tiesību karta. Šie te instrumenti eh, tiek piemēroti gan eh, tiem cilvēkiem, kas vēl pārvietojas, gan tiem, kuri jau ir dzīvo kādā citā valstī. Šodien, šogad mēs svinam arī 20. gada dienu, kopš eh, ir pieņemta likumdošana un vispārēji atzīta kas nosaka eh, bēgļu tiesības un migrantu tiesības. Ir vesela virkne eh, instrumentu, kā, kā attiekties ar pret migrantiem, pirmkārt atzīt, atpazīt, uh, Un ļoti šie te paši principi at, eh, attiecās arī ne tikai uz migrantiem, bet arī uz tādiem cilvēkiem, kuri ir pārvietojušies eh, vai pārvietoti eh, dabas katastrofu dēļ. Dabas katastrofas dabas katastrofas vai arī kaut, kādu, um, ehm, kaut kādi bruņoti konflikti. Un tas, tiek, tas tiks piemērots arī nākotnē. Ir arī humanitārā palīdzība, uh, un humanitāro palīdzību nevienā brīdī nevar, uh, nevar atdalīt vienu no otras. Un šie instrumenti nekādā, brīdī, nekādā gadījumā um, nerezultējās nestabilitātei. Uh, realitātei mēs, um, mums jāsaprot arī tas, ka uh, Eh, ka rehabilitācijas procesā mums jābūt informētiem par visām, par visiem līmeņiem, kā uh, cilvēki, uh, kas ir tikuši pārvietoti, uh, izturās. Pirmām kārtām jau tā ir valsts atbildība. Valsts atbildība um, pirms tā kļūst arī par uh, starptautisko atbildību, bet starptautiskais uh, spēlētājs vienmēr, starptautiskā sabiedrība vienmēr var arī palīdzēt valstīm. Un to arī uh, IOM, tātad um, starptautiskā migrācijas organizācija dara, tā, tātad informē uh, par labāko praksi, pārdod padomu, kā rīkoties un palīdz arī ļoti bieži uh, valdībām stiprināt kapacitāti, kā tad pārvaldīt migrācijas plūsmu un to darīt uh, humanitārā vai, veidā. Uh, Eiropas Savienības nu, un it īpaši parlamenta loma šobrīd vairāk kā jebkad. Uh, senāk, uh, stājoties spēkā Lisabonas līgumam, kur tikas nostiprinātas visu cilvēku tiesības un, un uh, ir, mums jābūt ir atbildīgiem par šiem punktiem. Un tajā brīdī, kad mēs runājam šo par asi, uh, par klimatu pārmaiņām, par vidas pārmaiņām, mēs esam sapratuši, ka mums ir jāatbild ne tikai par sekām, bet arī par cēloņiem. Mums ir jāsaprot, ka nākotnē šādas dabas katastrofas novadīs vēl pie lielākiem migrāciju plūsma, plūsmas, un tādēļ mums ir jādara viss, nevis jādomā uh, par to, kā rīkoties pēc tam, bet mums uh, ir jādara visi preventīvie pasākumi un arī jāparedz, kā tad mēs rīkosimies nākamā šādas gadas, dabas katastrofas gadījumā un pat pirms tāda ir notikuši. Mums jābūt ir gataviem, jo mēs esam ļoti bieži redzēju, redzējuši, esam mā, guvuši mācību no tā, kā esam izturējuši, kas ir noticis, kas ir noticis dabas katastrofu gadījumos. Uh, vai arī klimatu pārmaiņu gadījumos. Mēs varam mācīties viens no otra, esam guvuši mācību gan smagā veidā, gan arī apmainoties ar informāciju. Smagā veidā es domāju, ka skatoties, kas notiek un nebū, ne, neesot gataviem, mums ir jāatbalsta, piemēram, šobrīd mēs atbalstam Ēģiptes. E valdību, kura dara visu, jo jo uh, uh, Nīlas delta, uh, Nīlas deltā šobrīd pē, ceļās ūdens līmenis ārkārtīgi un tiek domāts, ka tuvākajos gados tas pacelsies pa 50 centimetriem. Tieši tādēļ ir jādomā par to, kā, uh, kā padarīt uh, šo migrācijas plūsmu, kura noteikti sekos uh, ūdens celšanai, kā, pā, kā to darīt saulaicīgi, kā šīs migrantu plūsmas pārvietot citā viet, um, uz citām vietām, um, jo ir vesela virkni cilvēku, uh, kuri dzīvo tūmā. Vēl viens uh, ir arī gan Spānijā šāds te projekts, konkrēts projekts, kur mēs meklējam um, alternatīvas migrantiem, uh, kur uh, mēs meklējam darba vietas, ja eh, ģimenes kārus kā dabas katastrofa. Mēs palīdzam atrast darba vietas citās vietās, citā zemē. Un tas, ko mēs šodien runājam, ir eh, Džibūtī tieši ir eh, reģionālais, reģionālā sanāksmes, kas runā par uh, Uh, migrācijas plūsmu, jo Somālija, Jemena, Džibūtī uh, ir tieši tās valstis, kuras ļoti labi sadarbojās, lai uh, pārvaldītu labāku um, migrācijas plūsmas, un, un, lai, jo tur neregā, neregulārā migrācija ir ārkārtīgi augsta. Kādi ir tie instrumenti, ko lai mēs efektīvi atbildētu? Es ļoti īsi ja, pateikšu, tas ir pēdējais punkts. Pirmais, Ļoti bieži problēma ir uh, saņemt finansējumu agrīnai atjaunošanas uh, fāzei. Uh, mēs ļoti bieži saņemam finansējumu ārkārtas gadījumiem, bet uh, no ārkārtas brīža līdz attīstības brīdim ir tukšums. Tātad mums ir nepieciešams aizpildīt šo te uh, tukšumu. Uh, ļoti bieži arī tas šis finansējums nāk uh, par vēlu, kad jau atjaunošanās fāze ir iesākusies, un līdz ar tā, ar to mēs uh, nevaram arī apmainīties ar labāko praksi. Mēs nesaprotam, uh, kas ir izd noticis, un uh, tas arī neļauj strādāt pie uh, cēloņiem. Uh, tas liek, ļauj mums tikai apkarot sekas. Un kā jau divas dienas apakaļ tika uzsvērts, eh, kad eh, tika atklāta kape programma, eh, jeb finansējuma loma, tad, tad mēs arī varējām saprast, ka ar to mēs varēsim ne tikai, ne tikai apkarot sekas, bet jau ķerties klāt cēloņiem. Un es priecājos par šo te iespēju turpināt un uzklausīt tālākās debatas. Paldies! Paldies, un tagad eh, pēdējais uzstāsies eh, Mora Beneventa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par eh, ielūgumu arī jums, Kreto kundze, un uh, Eiropas parlamentam kopumā. Man ir liels prieks un tiešām privilēģija būt šodien šeit. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka šobrīd visi vairāk vai mazāk piekrīt un ir viensprāts, ka uh, Migrācijas politikai ir jābūt ārpolitikas komponentei. Robežu kontrolas, eh, protams, ir nepieciešamas un labas, bet eh, tādējādi mēs eh, neapturēsim migrācijas plūsmas, vienkārši kontrolējot robežas. Iekšējās politikas kā pieeja izglītībai, darba tirgum, sociālajai aprūpei, tas viss ir vajadzīgs, bet tas neatrisinās problēmu attīstības palīdzība ir izšķiroši svarīga politika šajā jomā, bet uh, atkal tas nemainīs tendences uh, izcelsmes valstīs. Uh, tas neko daudz nemainīs. Tas ne, neskars klāt šiem iemesliem. Mums ir vajadzīga ārlietu politika, un mums jāatbild uz trim jautājumiem, lai zinātu, uh, kā to veidot un kā to panākt. Pirmais jautājums ir, kā skatīt migrāciju no ārpolitikas perspektīvas. Otrs jautājums ir, kāda saikne starp uh, ārpolitika un migrācija pastāv. Un trešais jautājums, kā mēs uh, izmantojam ārpolitiku, lai risinātu šo te migrācijas jautājumu. Pirmais jautājums. Uh, kā mēs uh, skatām migrāciju ārpolitikas kontekstā. Ārpolitika priekšsādātāja kungs uh, būtībā ir par drošības un stabilitātes saglabāšanu, un uh, tur ir runa arī par Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanu. Ja mēs ņemam vērā, ka uh, lielas uh, migrācijas plūsmas uh, Eh, bieži vien tiek skatītas kā drauds drošībai un stabilitātei, tad mēs varētu izsacināt, ka ārpolitikai šī problēma jārisina. Gribētu skaidri pateikt, ka savā uzrunā un saskaņā ar šīs uzklausīšanas nosaukumu es runājot par migrāciju vienmēr domāju nelegālo vai neregulāro migrāciju, eh, jo uh, nevarētu būt, ka legālā migrācija varētu būt ārpolitikas eh, spēcīgs instruments. Padomāsim vienkārši par eh, ASV eh, politiku, kur viņi piesaista gudrākos prātus savām universitātēm. Un mums jāatzīst, ka šis ir viens no labākajiem instrumentiem, kas ir uh, tāds veiksmīgs. Mēs runājam tomēr šeit par kaut ko citu, par nelegālo migrāciju. Un šī te masveida migrācija rada nestabilitāti, un tāpēc jāizmanto ārpolitikas instrumenti, lai to risinātu. Bet šeit ir vajadzīgi divi paskaidrojumi, jo ārpolitika, kuru mēs izmantosim, mainīsies arī. Pirmā lieta drošībai un stabilitātei ir atšķirīga nozīme dažādos geogrāfiskos un laika kontekstos, piemēram, daudzkulturālā sabiedrībā migrācija tiek pieņemta daudz vienkāršāk nekā tādās homogēnās sabiedrībās, kas vienā sabiedrībā tiek uztverts kā drauds, ne obligāti citā sabiedrībā tiek uztverts kā drauds, un tas ir jāņem vērā, veidojot ārpolitiku, kur vēlamies izmantot. Otrs aspekts šeit ir, ka uh, tādi draudi, kas mums šķiet draudi, uh, var patiesībā varbūt nemaz nebūt reāli draudi. Tātad tās ir divas atšķirīgas lietas, bet atkal ir jāņem vērā tieši šie te uh, izjustie draudi, veidojot ārpolitiku, jo tas ir sabiedrības viedoklis. Viens nesens piemērs atkal ASV ļoti atšķirīgā sabiedrības uztvere uh, Arizonā par uh, migrantiem no Meksikas, ja mēs to salīdzinājām ar uh, Čikāgo, Ilinoisu, tad uh, tur uh, reakcija ir pilnīgi savādāka, jo tās ir uh, atšķirīgas pavalstis. Un atkal runājot par ārpolitiku attiecībā uz Meksiku, ir jāņem vērā šie te uh, izjustie draudi un nevis reālie draudi. Priekšsādātāja kungs, tā ir pirmā saikna, pirmais jautājums, kā mēs domājam par stabilitāti un drošību, kādās kategorijās. Un otrs jautājums, uz kur gribētu atbildēt, ir saikne starp ārpolitiku un migrāciju. Migrācija uh, galvenokārt ir iekšēja politika. Um, jūs veicat eh, pasākumus savās valstīs, eh, robežu kontrols un tā tālāk, bet eh, arī šīm politikām ir ietekme uz āru, un migrācijas gadījumā šīs sekas var būt uh, būtiskas, šī ietekme var būt uh, būtiska. Un secinājums ir skaidrs, ir vajadzīga ārpolitika, lai um, pārvaldītu savas iekšpolitikas uh, ietekmi uz migrāciju. Kā jau es teicu, migrācija uh, var būt uh, arī liela divpusēja problēma ar izcelsmes valstīm, ar tranzītu valstīm un pat ar visu reģionu, kur atrodas šīs valsts. Un mēs uh, esam redzējuši pēdējās, uh, pēdējā laikā, ka uh, situācija var ļoti strauji pasliktināties izcelsmes valstīs. Ir uh, Un dažādi avoti potenciālam, potenciālai spriedzei ar šīm valstīm. Pirmā situācija, kas ir ļoti pazīstama mums, ir tad, kad mēs no Eiropas Savienības vai no kādas ES dalību valsts uh, vainojam izcelsmes valstis par to, ka saskaņā ar mūsu izpratni viņi uh, nedara pietiekam, lai novērst šo nelegālo migrāciju. Un ir arī otra medaļas puse, kad izcelsmes valstis eh, ļaunprātīgi izmanto šo situāciju, lai eh, gūtu labumu, vai tas būtu eh, komerciāls vai politisks labums. Tātad, ja tā ir, un to mēs esam piedzīvojuši vairāk kārt, tad situācija var pasliktāties ļoti strauji. Uh, un mums ir jārēģē un jārīkojas ārpolitikas eh, ietvaros, lai eh, novērstu situācijas sāsnāšanos. Ir vēl viens eh, konflikta iespējamais avots, kas mums ir pašiem jāskata. Tas ir valdības vai mūsu sabiedrības rīcība attiecībā pret imigrantiem. Es nerunāju tikai par šo te uh, vispārējo ksenofobijas izplatību, bet eh, tādiem jautājumiem kā pieeja izglītībai, sociālajiem pakalpojumiem un eh, eh, tad, kad situācija pasliktinās šajā jomā, tad arī ir problēma. Viens piemērs ir musulmaņu imigranti Eiropā. Gandrīz katrā Eiropas galvaspilsētā um, saņem uh, demāršas no uh, Arābu valstu vēstniecībām par uh, dažādiem problēmu jautājumiem, un tas skar jūsu iekšpolitiku, tas ir jārisina, tas ir jā, lai, lai to pareizi atrisinātu, tad ir vajadzīgs arī ārpolitikas komponents. Uh, ir jāstrādā arī ar izcelsmes valstīm, jo pretējā gadījumā situācija atkal pasliktināsies. Īs komentārs par pilnīgi pretēju situāciju. Es runāju par uh, iekšpolitikas ietekmu uz ārējām attiecībām, bet uh, bieži vien ārpolitika var arī ietekmēt uh, to, kā tiek uh, iekšpolitika veidota ar uh, migrantiem. Piemēram, ka šīs te valstis Eiropas Savienībā, uh, kuras nav atzinušas Kosovu, kā viņi attiecas pret Kosovas imigrantiem. Tas ir ļoti interesanti, jo uh, tas uh, ir pilnīgi atšķirīgs veids uh, no tā, kā viņi attiecas pret uh, nelegāliem imigrantiem no valstīm, kuras viņi ir atzinuši. Un trešais jautājums uh, priekšsādātāja kungs, kā izmantot ārpolitiku migrācijā? Uh, Ja ir situācija, kurā jūs uzskatāt, ka drošība un uh, stabilitāte ir apdraudēta, jūs runājat par atturāšiem uh, aspektiem, bet uh, migrācija ir daudz uh, kompleksāka lieta. Jums nevajag uh, mainīt uh, valdības eh, rīcību šeit jums ir jāmaina tūkstošiem miljoniem cilvēku rīcību. Viņi rīkojas katrs savās interesēs, eh, jums ir eh, jāaizsargā šie cilvēki un jums ir jāizmanto visi instrumenti ārpolitikā, kas vien jums ir. Pirmkārt, brīvā tirzniecība. Nav nekādas jēgas šai milzu naudai, uh, kuru mēs uh, uh, izmantojam, lai aizsargātu mūsu valstis, un tā pašā laikā uh, radot uh, barjeras ar šīm te izcelsmes valstīm. Otkārt, tiešās investīcijas. Tas pats uh, ir jāveicina tiešās investīcijas. Treškārt, uh, palīdzība. Ceturtkārt, eh, pārvald, labas pārvaldības un cilvēktiesību veicināšana, tas ir vēl viens ārpolitikas instruments, kas ir jāizmanto šajās valstīs un reģionos. Eh, vispārēji divpusēji nolīgumi ar katru valsti, kas eh, runā ne tikai par migrāciju, bet par arī citiem aspektiem, lai aizsargātu migrantus un risinātu šos divpusējos konfliktus, tad, kad tādi parādās. Uh, reģionālā pieeja. Priekšsādātāja kungs, man beidz laiks, bet pavisam īsi gribētu pieminēt uh, to, ko Brunē kungs runāja. Viņš runāja par Magribu. Es uh, Sahel uh, reģionu gribētu pieminēt. Tas ir reģions, kur migrantu kustība veidojās tieši sausuma dēļ. Manai kolēģei šeit ir klimata pārmaiņa, vides un uh, migrācijas saikne. Par to viņai ir grāmatiņa šeit. Uh, galvenais ir tas, ka tas bija pirmais iemesls, bet uh, pēc tam sākās konflikti, nestabilitāte. Uh, daudzās no šiem valstīm uh, būtībā vairs nav nekādas valsts struktūras, un tas, ko Rozenburg kungs minēja, tas, ko mēs saņemam Eiropā, ir tikai uh, aizberga pats uh, gals, tātad uh, uh, septītā daļa no migrantiem no šī reģiona ieradās Eiropā, pārējie palika šajā pašā reģionā. Un, kā jau es teicu, tas ir jauns nestabilitātes uh, iemesls. Tātad mums ir vajadzīga visaptveroša pieeja Sahel reģionam, ne tikai, uh, uh, lai risinātu migrācijas problēmas. Uh, Tagad tas ir izvērties arī e, tālāk un e, ir problēmas ar e, narkotiku kontrabandu un tā tālāk. Eiropas parlamenta spiediens šeit būtu ļoti svarīgs, es domāju, šajā stratēģijā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Paldies par šo te jūsu teikto, kas bija ļoti noderīgs. Jums ir liela pieredze un zināšanas Tagad uh, dosim vārdu deputātiem. Lohpīlers kundz, lūdzu. Jā, danki, jā, fosicintā. Un... Paldies, priekšsēdājs kundze, paldies visiem ekspertiem. Šī informācija tiešām bija ļoti visaptveroša. Sākumā, Rozenberg kungs, jūs runājat par šiem trīs pīlāriem migrācijas politikā, ka tie ir svarīgi. Ja mēs šodien runājam par ārpolitiku un migrāciju, tad gribu pieminēt, ka otrā, otrais pīlārs, ka e, Eiropas Savienībā tiek um, e, it kā atļaut šī legālā migrācija, ka mēs šo aspektu esam pārāk maz attīstījuši, un līdz ar to mums nav pietiekama uzticamība, uh, skatoties no ārvalstīm. Otrā lieta - Rosenberg un arī Benavendas kundze, jūs minējāt migrāciju saistībā ar klimata izmaiņām. Rozenburga kungs runāja par um, vairāk kā diviem um, miljoniem cilvēkam jāatstāj savas dzīves vietas dabas katastrofu dēļ. Un um, vajadzētu skaidri zināt, cik konkrēti, cilv, cik liels skaits cilvēku būs skārties. Gribētu zināt skaitļus. Uh, un prognozes, kuras um, ir izmantojis Eiropas Savienība. Mēs dzirdējām arī par Magreba valstīm, par situāciju Magreba valstīs, un gribu teikt, ka pašlaik mums tāda situācija, ka Grieķija ir lūgusi Frontexu nodrošināt robežu starp Grieķiju un Turciju ar tādām sekām, lai uh, pār šo robežu varētu pārkļūt mazāk cilvēki, ja viņiem nav atbilstoši dokumenti. Un es domāju, ka Eiropas Savienības ārlietu, ārpolitikai tas ir svarīgi, jo mēs zinām, ka Turcija robežojās ar Irānu un no kuras ir pieaugušas bēgļu traumas, vairāk kā 30% mūsuprāt. Un eh, es domāju, ka Eiropas Savienības ārpolitikai vajadzētu ņemt vērā šo aspektu. Tālāk, Benaventas kundze, jūs runājāt par konvencijas jubileju, kas attiecās uz uh, darba ņēmēju aizsardzību un to ģimeni. Es domāju, ka neviena no Eiropas Savienības, neviena no Eiropas Savienības dalībvalstīm šo um, ko, šo dokumentu nav ratificējuši, un kā jūs to vērtējat, un kāpēc tas nav ticis darīts? Un noslēgumā gribu norādīt uz to, ka mēs esam izstrādājuši jaunu mandātu, kur, par kuru mēs runājam arī šeit AFET komitejā par Frontex, Eiropas uh, robežu aizsardzības aģentūru, un es ceru, ka mēs no parlamenta varēsim dot komisijai uh, rekomendāciju par to, ja kā šo, ka mums vajadzētu skaidrāk orientēties pēc cilvēku tiesībām vairāk kā līdz šim. Eh, paldies! Paldies! Tālāk Elers kundze no Dēve komitejas. Paldies! <clears throat> Atbildot uh, tam, ko teica Brunē kungs, es piekrītu, arī to Rozenburg kungs teica, es piekrītu, ka mums jāņem vērā migrācija tajā brīdī, kad mēs runājam par attīstību, es ļoti tam piekrītu, bet uh, es neredzu to eh, ciešos. Uh, ciešo saikni starp migrāciju un zem, zemēm, kuras attīstās, jo tas mums nepalīdzēs, tas mums nepalīdzēs atrisināt šo te pro, problēmu, jo mēs nedrīkstam dot naudu tran, šīm tranzītu, attīstībai tranzītu valstīm. Es ļoti mm, labi atbalstu un atbalstu attīstības stratēģijas, uh, un migrācijas saskārsmi, bet es esmu pret naudas piešķiršanu attīstībai, lai uh, ar šo naudu nodrošinātu vai stiprinātu Eiropas Savienības robežas. Es uh, domāju, ka parlaments uh, uz to skatī, uh, skatīsies un pārbaudīs, lai šī nauda tiktu izmantot sākotnējiem mērķiem. Vēl viena lieta, man liekas, ka Bruike kungs teica, tas brīvā tirzniecība, kur palīdzētu attīstībai un, ap, un nestabilitāti apkarot un vietējos, vietējo cilvēku atbalstīšana. Es negribu, lai jūs teiktu brīvā tirzniecība, bet godīga tirzniecība, jo brīvā tirzniecība tas ir starp partneriem Uh, kuri ir vienlīdzīgi, bet mēs nedrīkstam to teikt, uh, to attiecināt uz šīm valstīm, jo, protams, ka uh, mēs būsim ieguvēji un tās valstis, kurās tad tiks iepludināta šī nauda vai uzņēmuma, ar, kurām, ar kuriem sadarbosies, ka tie būs mazāk izdevīgā situācijā. Tāpēc mums būtu jārun, jāsaka godīga tirsniecība. Tad par to politiku, ko Rozenburg kungs teica, attīstības politika ļoti svarīgi jo jums jāskata uh, viss kopumā, jo pretējā gadījumā, ja pat dalība valsts uh, eksportē uh, uz konflikta reģionajām ieročus, kā tad, uh, kā tad mēs palīdzam? Uh, un pr tieši tas pats arī ir, ja mēs runājam uh, par lieliem projektiem un uh, E, pie, piemēram, e, ja mēs Sahārā e, veidojam kaut kādu enerģētikas ģeneratoru jaunu elektrostaciju, bet pēc tam šo enerģētiku aiztransportējam, enerģiju aiztransportējam atpakaļ uz Eiropu. Mēs ar vienu roku dodam, bet ar divām rokām ņemam. Man liekas, ka jārespektē arī vēl vairāk cilvēku tiesības, jo šobrīd tā tendence, ko mēs Eiropas Savienībā uh, ir tāda, ka mēs vairāk runājam par to, cik noderīgi būs šie migranti, kā viņi darba tirgu iekļausies un tā tālāk. Un kā jau uh, kolēģi teica, šiem visiem tie tās tomēr ir cilvēciskas būtnes un tām šiem cilvēkiem ir tiesības uh, būt un tikt uzskatītiem nevis kā par tādiem darba zirgiem, bet uh, pirmām kārtām būt cilvēkiem. Paldies! Mauro. Sī, grazie. Mauro kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Paldies arī kolēģiem, kolēģim Koretu. Un tagad es gribētu labprāt ko dzirdēt un uh, teikt, ka lielākā problēma Eiropā ir tā, ka mums nav Eiropas vidusjūras stratēģijas. Tas ir pilnīgi skaidrs. Tā ir. E, Barcelonas process ir uzsācis dažādas iniciatīvas vidusjūras apvienībai, bet nav pietiekamu instrumentu un nav arī reakcijas uz visiem šiem vērtējumiem skaitļiem, kurus mums tikko minēja visi runātāji. Un tagad man būtu Brunai kungam jautājums, jo daži viņa minētie skaitļi man pārsteidz. Kas attiecās uz demogrāfisko pieaugumu un e, ekonomisko izaugsmi e, par to, ka mums ir jārada darbvietas Magrebā? Jautājums. Šķi, šķiet, ka ir tā, ka divi ceļi, kas e, mums ir iespējami, ir šādi. Pirmkārt, uh, veicināt izaugsmi, tas nozīmē, ka mums jāstieprina e, ekonomika šajās valstīs, un no otras puses, ka mēs uzņemam, ka mums pie sevis jāuzņem ļoti daudzi migranti. Tie ir abi, šie abi ceļi ir tādi, kur mums būs grūti rast risinājumu, jo ja šie skaitļi pareizi, kurus jūs mums minējāt, Brunēkungs, un ja šajās valstīs notiks uh, ekonomiskā izaugsme šajās valstīs. Tas nozīmē arī, ka uh, iedzīvotājs skaits palielināsies um, un. Tad situācija sarežģīsies, jo līdz ar to mēs uh, nevarēsim atrast šo patieso problēmu šajās valstīs, piemēram, Marokā, Tunisijā un Alžīrijā. Un e, šajā garā gribēju uzdot Brunēkungam jautājumu. Kāds jūsuprāt ir pareizais uh, sajaukums šim? Kā mums vajadzētu, uh, e, kādu procentus, ar kādiem procentiem mums vajadzētu rēķināties no šīm valstīm un cik daudz mums būtu jāinvestē, lai uzlabotu ekonomiku šajās valstīs? Jo Ja mēs investētu ļoti daudz Marokas ekonomikā, piemēram, tad droši vien mēs radītu pastiprinātu konkurenci ar Eiropas dalībvalstīm, piemēram, tām, kuras nesen pievienojas, kā piemēram Bulgārija un Rumānija. Tas savukārt varētu radīt Eiropas uh, vidusjūras reģionā tādu kā izsavienojumu. Es No Brunēkunga gribētu dzirdēt, ko, kāds jūs, kāda jūs prāt ir pareizā proporcija, lai radītu līdzsvarotu situāciju un lab, pareizi kontrolētu šo um, migrāciju. Jā, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Jūs saņemsiet atbildēt, pirms Benaventes kungam došu vārdu, pēc tam Brunē kungam, un pēc tam varēs izteikties arī visi eks, eksperti lūdzu. Um. Priekšsēdētāja kungs, es eh, saņēmu tiešo jautājumu, kas, eh, laikam, man nebūtu jāatbild, jāatbild. Jautājums bija par, kāpēc eh, dalībvalstis nerotificē migrantu un viņu ģimeņu aizsardzības konvenciju. Eh, man liekas, ka te kaut kas ir ar iekšpolitiku, un, eh, bet man ir jākom, mēs savukārt gribētu Kellers kundzei atbildēt par to, ka mēs, eh, ka nevajadzētu palīdzēt tranzīt valstīm ar, ehm, ar attīstībai paredzētiem paredzētiem uh, naudas līdzekļiem. Nē, pēdējie pētījumi rāda, ka tas ir tieši saistīts, tātad šīs te um, ehm, tranzīta valstis, ka viņu at, attīstībai jābūt uh, mūsu ir jāparedz līdzekļi. Paldies! Um, merci à uh, monsieur et madame les députés pour les questions. Um, sur cette question de... Paldies kolēģiem par jautājumiem. Uh, par uh, par to, uh, es arī gribēju um, par to, vai, vai dot uh, tranzītu valstīm palīdzību vai nē. Piemēram, Lībija. Lībija ir reālā tranzītu valsts, nevis izcelsmes valsts. Uh, Um, tā ir. Un tad mums jārunā ir arī par, uh, par sadarbību uz, uh, rob, par robežām. Es nesaprotu īsti komentārus, kurus jūs uh, izteicāt, jo ir uh, nepieciešamība, šāda nepieciešamība ir. Mums ir jāpalīdz uh, uh, arī ko, Lībijai <clears throat> at, um, atbalstīt šos te migrantus, jo šobrīd viņiem iet ārkārtīgi grūti un tāpēc, ka viņiem nav arī noteikta politika uh, un ir nepieciešamība tāpēc partnerība ar, uh, ar šo valsti arī politiskā līmenī jānotiek diskusijām, kas, protams, uh, varētu būt arī ar tehnisku palīdzību vai e, ekspertīzi, um, ekspertu palīdzību, lai palīdzētu šai valstī um, izveidot vajadzīgo sistēmu, lai spētu um, patvērumu meklētājiem vai bēgļiem radīt pie, pienācīgus apstākļus um, viņiem dzīves vietas, dzīves apstākļus nodrošināt cilvēku cieņu neaizskaroši, bet es uzskatu, ka Eiropas Savienībai šajā situācijā vajadzētu dot savu pienesumu, un mēs nedrīkstam tikai aizvērt acis un uh, uh, neredzēt to, kas notiek šajā valstī, kura ir tranzīta valsts. <clears throat> Tā nav tikai dot naudu, um, uh, naudu Lībijai, lai tā, uh, lai tādējādi mēs nostiprinātu paši savas uh, robežas vai palīdzētu tai mm, veidot robežas. Uh, Uh, un stiprināt robežu, bet mums jāpalīdz arī tiem cilvēkiem, kas ir šobrīd Eiro, uh, Lībijā, un tas ir mūsu tiešais uzdevums. Uh, Māro jautājums, kurā vietā tad to sabalansētību rast, cik daudz dot un kā saprast, cik nāks atpakaļ. Ir divi pīlāri, kurus mēs, pie kuriem mēs varētu tālāk pastrādāt, lai uh, šo situāciju noskaidrotu. Mums, jā, protams, ka viss ir jāsabalansē ar pašiem savu ekonomiku un pašiem savu attīstību. Mums uh, vajag investēt uh, Magreb valstīs, jo ne jau tikai tādēļ, ka tas ir ļoti labi mūsu kompānijām un mūsu eksportam, bet ir ļoti skaidri uh, ticis norādīts, ka, ka tas, kādēļ mums vajadzētu uzlabot ekonomiskās um, attiecības ar Magreb valstīm. Uh, Eh, jo tā tikai būtu eh, eh, win-win, tātad abi būtu ieguvēji, gan Magrebalstis, gan mēs, Eiropas Savienība, protams, ka ir arī konkurence ar Ķīnu attiecībā uz tekstīlijām, un, un es domāju, ka tieši Magreb valstīs mēs varētu veidot, veidojot šādas partnerības, varētu stāties pretīm. Uh, šā, šim izaicinājumam. Un tas, tas, ko mēs jau darām, Itālija, Spānija, viņi tieši veido savas ražotnes, tekstīlijas Magreba valstīs tādējādi e, stājās pretīm šai konkurencei, kas nāk no Ķīnas, tāpēc, ka e, šādas partnerības ir ļoti izdevīgas un e, god, šī te ir godīga tirzniecība, godīgs biznes, kā atbildēt iepriekšējai runātājai jo abas valsts ir ieguvējas. Uh, par legālo migrāciju no šīm valstīm. Daudzas dalībvalsts jau to dara. Piemēram, Itālija un Tunīzija vai Spānija un Maroka. Tur ir divpusēji nolīgumi arī Francija un Tunīzija, Tunisija. Un balstoties, balstoties uz šiem nolīgumiem, ir iespēja attīstīt legālo migrāciju, kas ļaus mums uh, izvērtēt to, cik mūsu valstī ir nepieciešams da papildus darba spēks, tāpat laikā kontrolējot šo te plūsmu un um, nodrošinot arī migrantu tiesības. Jo viņi šajās programmās taču ir tiešie dalībnieki, un tas ir kaut kas, skatoties uz šīm partnerībām, uz šiem brīnišķīgiem piemēriem, par mums būtu pie tā jāstrādā vairāk jo Eiropas darba tirgumu ir nepieciešami darbinieki. Ja mēs skatāmies uz mūsu demokrā, demografiskām um, prognozēm, tad līdz 2050. gadam mums būs ārkārtīgs uh, darbinieku deficīts un gan kvalificētu, gan melnā darba strādnieku. Un te ir milzīgs potenciāls, ar ko mēs varētu um, uh, rēķināties. Paldies! Ha chiesto di intervenire il signor Rosenburg, prego. Zemberkungs jau lūdzu vārdu. Paldies! Jā, es gribēju eh, par migrantu tiesībām. Kā jūs jau zinat, agrāk eh, šajā nedēļā otru dienu Āfrikas un Eiropas eh, valstu vadītāji satikās Tripolē un tur tika parakstīti jaunie, jauni nolīgumi par partnerību, kas arī, un šajos dokumentos bija arī migrācijas, attīstības, nodarbinātības uh, punkti, un uh, tas būtībā ir tāda sinerģētiska pakotne, un par ko es gribēju runāt, uh, ka šajā um, migrācijas, mobilitātes un partnerības plānā ļoti skaidri ir apstiprināts tas, ka Āfrika un Eiropa turpinās diskutēt migrantu uh, tiesības. Tātad tie būs dialogi un sadarbība uh, daudzpusējas, divpusējas sarunas, tas ir uh, migranti ne tikai Eiropā un viņu uh, stāvoklis, bet arī uh, migrantu stāvoklis Āfrikā. Tātad šā, šī dialoga kontekstā mēs uh, spējies, spēsim runāt par cilvēktiesībām, uh, par cilvēktiesībām Lībijā vai arī citās Āfrikas valstīs kur, eh, kur šis viņu stāvoklis, migrantu stāvoklis eh, varētu tikt daudzkārt uzlabots. Un tas būtu ļoti eh, labs sākums, ļoti labs pamats, kā, uz kura pamata tad arī nākotnē darboties. Otrajā, otrais jautājums par cipariem, par migrācijas plūsmu, ko izraisīs vides pasliktinā, apstākļu pasliktināšanās, kādi tad ir paredzētie cipari. Kā jūs saprotat, komisija nav uh, pašai iespēja uh, savākt šāda veida um, ciparus. Mēs balstamies uz uh, tādu, uh, tādu organizā starptautisko organizāciju policiju sniegtajiem datiem. Līdz ar to es domāju, ka viņi varētu labāk komentēt. Tas, ko es gribēju ar savu ciparu pateikt, lai arī mums nav šāda kap kapacitāte, eh, mēs investējam, lai šī eh, kapacitāte eh, palielinātos. Mēs arī Mums ir tāda ACP de, projekta, 10 miljoni tiek investēti, kur, kas sauksies mm, mig, migrācijas observatorija, kas ļaus mums nākotnē uh, saņemt palielinātu informāciju, saulaicīgi saņemt uh, gan uh, visus pareizos ciparus par migrāciju, gan arī uh, paredzēt, kādas būs tendences nākotnē, no kurienes uz kurienu un tā tālāk. Paldies! Un pirms es došu vārdu kolēģei Krot, Kretu, um, uh, sa, lai viņa arī izteiktos, es vēl gribētu pajautāt, vai vēl kāds gribēja izteikties. Es ļoti atvainos pačai kundze. Paldies! Es gribēju atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem. Tātad eh, par tiem cipariem, kādi tad būs tie paredzētie cipari? Redziet, šeit ir eh, vairākas brošūras, man ir tikai divas un uh, to var arī no mūsu uh, tīmekļa vietnes no, um, lejuplādēt. E, jūs drīkstat to izdarīt, vai, bet jums atstās arī šīs te grāmatas, kur arī ir liela, liela daudzums ciparu, lai atbildētu jūsu um, jautājumu. Šobrīd tiek uzskatīts, ka tie būs simti miljoni nākamajos 50 gados. Bet, protams, ka mums ir nepieciešams arī uz realitāti balstīti cipari, lai mēs varētu tos analizēt un um, izvērtēt nākotnē. Atbildot uz to, uh, ko jūs jautājat par regulāro migrāciju, es gribēju tikai jums, jūs uzmanību vērst, ka uh, Eiropas parlamentam es veicu pētījumu par regulāro uh, migrāciju 27 da dalībvalstīs, ko jūs arī varat uh, mūsu mājaslapā uh, izlasīt. Tāpat arī es uh, dažādas nacionālās politikas uh, salīdzinu uh, dažādās dalībvalstīs, un to jūs arī varat izlasīt. Un vēl es vēlētos atbildēt par jautājumu uh, par migrantu un viņu ģimenu aizsardzības konvencijas ratificēšanu, kur, kuras 20. Gad, gada dienu mēs svinējām, uh, ir vesela virkne šķēršļu, kā, kuri nav viss tie juridiska rakstura, bet ļoti bieži arī politiska rakstura. Un tie, protams, tādi šķēršļi, pie kuru pārvarēšana varētu novest pie konvenciju ratificēšanas. Un, um, Eh, to arī izvērtēja eh, UNESCO, eh, kur, kurš izvērtēja 27 dalību valstis un tos šķēršļus, kādas ir dalību valstīs, kāpēc nav parakstīta un ratificēta šīta konvencija. Paldies! Vēl kāds vēlējās izteikties, tādēļ došu tagad vārdu Kretu kundzei, lai uh, jūs uh, mums tagad pateikt nedaudz par situāciju uh, attiecīgi kontinentos, piemēram, Āfrikā. Āfrikā ir valstis, kuras, uz kurām uh, dodas migranti vai caur kurām dodas migranti. Piemēram, mēs runājam par Lībiju. Tas uh, jau ir vēsturiski, uh, jo uh, Omārs Kadafi ir teicis, ka uh, jebkurš Āfrikas pilsonis ir arī Lībijas pilsonis, tad tie jau sakņojās jau paša uh, līdera vārdos, līdz ar to, ka viņš deva atļauju jebkuram Āfrikānim uh, doties uz, jeb braukt uz Lībiju un tur arī dzīvot un strādāt, un līdz ar to tā ir arī tāda problēma uh, šiem uh, cilvēkiem, kuri pēc tam tālāk vēlas um, izbraukt no Lībijas un doties, piemēram, uz Eiropu, uh, jo tie apstākļi nu, nav no pašiem labākajiem. Vai jūs varētu arī uh, vairāk uh, papildināt par gan pilsonisko sabiedrību, gan migrācijas politiku, vai mums ir jāizvērtē uh, un ar kādiem instrumentiem jāizvērtē iespējamās plūsmas no Āfrikas valstīm, un vai mums ir būtu nepieciešama arī kaut kāda konfliktu risināšanas sistēma, piemēram, tādās valstī, ar tādām valstīm, uh, kuras ir um, Eiropas ka Savienības kaimiņu valstis, lai uh, mēs varētu ar krīzi tikt galā vai krīzēm šajā šajos, šajos reģionos. Paldies! Monsieur Brunet. Thank you. Um, well, uh, on your first question. Jā, Brunē kungs, par pirmo jautājumu jāsaka, ka tiešām būtu vērts izstrādāt instruments un mehānisms, uh, šai te trīspusējai sadarbībai ar dažām valstīm Āfrikās ziemeļos un Zemsahāras eh, Āfrikā. Ir jau dažādi pasākumi, kas eh, notiek, ko, pas, ko veic Ziemeļāfrikas valstis, bet eh, šie pasākumi vēl ir jāpaplašina. Un potenciāls arī Eiropas Savienībai ir šeit iesaistīties šajā trīspusējā, jeb trīs stūra sadarbībā. Uh, uh, Magreb valstis ir tieši ieinteresētas, uh, lai būtu labāk drošība Sahel reģionā. Viņi redz, ka ja tur pasliktinās drošības situācija, tad viņi arī ir apdraudēti. Viņi atzīst, ka ir jāinvestē ne tikai robežu drošībā, bet arī šo valstu attīstībā. Tās valsts šeit, es domāju, kas ir viņu kaimiņu valsts. Un mums Eiropas Savienībai arī uzreiz ir jūtama tieši ietekme, ja ir drošības situācijas pasliktināšanās Sahara reģionā. Mums šeit tātad ir kopīgas intereses Eiropas valstīm un Magrib valstīm. Um, vairāk darīt attīstības labā šajās valstīs, un šeit ir vajadzīgi jauni instrumenti, lai šīs uh, trīs valstu grupas varētu sadarboties - Eiropas Savienība, Ziemeļāfrikas un uh, Zemsahāras Āfrikas valstis. Un šobrīd tie instrumenti, kas mums ir, nav gluži pielāgoti, lai risinātu šos uh, jautājumus un attīstītu uh, Uh, inovatīvus projektus. Tātad šeit, manuprāt, ir liels potenciāls. Liels paldies! Un tagad Rozenburga kungs, no jūsu puses vēl atbilde. Jā, es arī domāju, ka ir svarīgi skatīt Āfrikas Savienību kā izšķiroši svarīgu partneri šajā diskusijā un šajā procesā. Uh, Uh, koordinācijas ietvaros ar Āfrikas sa Savienību un uh, Reģionālās ekonomiskās savienības Āfrikā ļoti aktīvi cenšas veicināt uh, mobilitāti savā reģionā. Viņiem ir savi protokoli un uh, sava pieredze par šiem jautājumiem, un uh, tad, kad mēs runājam ar Āfrikas partneriem, tad viņi uz uh, Eiropu raugās kā uz piemēru, uh, Viņi arī vēlas veicināt uh, cilvēku mobilitāti savā kontinentā, kā tas ir Eiropas Savienībā. Un viņi uzskata, ka tas ne tikai veicinās attīstību, kā tas ir bijis Eiropā, bet tas piedāvās arī alternatīvas cilvēkiem, uh, kas eh, citādā veidā būtu varbūt pametuši Āfriku. Tātad, ja jūs varat atrast darbu uh, vienkāršā veidā un respektējot jūs cilvēktiesības kādā kaimiņu valstī, tad, protams, tā ir patiesa alternatīva uh, eh, imigrā, emigrācijai. Un tagad uh, Krēto kundzei vārds noslēguma vārdiem. Paldies, es arī gribētu paust pateicību mūsu ekspertiem par interesanto uzstāšanos, un mēs arī esam tiešām privileģēti uzklausīt jūs šodien par šo interesanto tēmatu, par problēmām, ar kurām saskaramies katru dienu. Un pāris vārdi par eh, šiem trim eh, galvenajiem kanāliem - cilvēku plūsma, eh, finanšu plūsma un uh, diasporas plūsmu. Runājot par cilvēku plūsmu, mums uh, vajadzētu runāt arī par smadzeņu aizplūšanu. Un vajadzētu izmantot tās prasmes un zināšanas, ko migranti ir ieguvuši ārzemēs. Un ir arī problēma ar šiem te uh, naudas sūtījumiem, ko cilvēki sūta uz savām valstīm, ģimenēm. To vajadzētu izmantot kā instrumentu, lai mazinātu nabadzību. Uh, Mauro kungs eh, vēl nav šeit, bet uh, viņš pacēla šo te problēmu, kas mums pastāv Eiropas Savienībā saistībā ar šīm lietām. Pēdējos gados eh, darba tirgi mērķi valstīs ir pavainājušies un līdz ar to tiek mazāk, mazāk naudas sūtīts uz šīm attīstības valstīm un migranti tomēr arī neatgriež savās izcelsmes valstīs un tā ir liela problēma. Un tagad par no attīstības viedokļa. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāuzlabo attīstības finansējuma instrumenti, īpaši attīstības sadarbības instrumenti, Eiropas attīstības fonds un uh, humanitārās palīdzības uh, instrumenti, uh, lai uh, mazinātu šo te piespiedu migrāciju. Lai to darītu, ir jāpastiprina uh, palīdzības efektivitāte un jāizmanto dažādas programmas. Visbeidzot, es domāju, ka vajadzētu uzsvērt, cik svarīgi ir risināt uh, problēmas, kas ir saistīts ar visievainojamākajām migrantu grupām, proti sievietēm un bērniem. Un nediskriminācijas princips ir jāpiemēro arī attiecībā uz migrantu sieviešu pieeju darba tirgumu un ir jāpiemēro jāgarantē viņu pamat sociālo tiesību ievērošana. Arī bērniem ir jāsniedz augsta līmeņa aizsardzība un pieeja veselības aprūpē un izglītībai. Paldies, un es ceru, ka mums būs iespēja turpināt šīs diskusijas, šīs debats mūsu komitejās un tālāk, un, un es ceru, ka mēs varēsim dot savu ieguldījumu šajā jautājumā. Paldies! Grazie a tutti! Pasiamo al secondo punto. Paldies. Tad tagad pāriesim pie otra punkta - viedokļu apmaiņa ar uh, Pīteru Feitu, uh, kurš ir īpašais uh, pārstāvis uh, Kosovā. Un divas minūtes pārtraukums, lai visi var ieņemt vietas. Grazie, lei, cara collega Cretana. Cara. Grazie. Buona giornata. Salve.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, com... Paldies, tad tagad um, turpināsim ar nākamo punktu, to jau pieteicu, viedokļu apmaiņa ar Pīteru Feitu, ES īpašo pārstāvu Kosovā. Gribētu tā tad uh, pilni, ļoti sirsnīgi sveikt šeit Feita kungu mūsu vidū. Viņš bieži viesojas šeit pie mums komitejā. Uh, Un šodien viņa klātbūtni parāda, ka Kosovā mēs esam delikātā periodā. Tur 12. decembrī būs vēlēšanas, un tās ir pirmās vēlēšanas pre, pēc vienpusējās neatkarības deklarācijas šajā valstī. Eiropas parlaments ir nolēms nosūtīt vēlēšanu novērošanas misiju un uh, ir svarīgi atbalstīt demokrātijas procesu šajā valstī. Gribētu pateikties Feit kungam par atbalstu, kuru viņš sniedz šai misijai. Uh, viņš uh, iegulda savus zināšanas un pieredzi, un paldies viņam par to. Es uh, gribētu tagad jums uzreiz tad arī dot vārdu, lūdzu. Thank you very much, Mr. Liels paldies, priekšsādātāja kungs. Eh, eh, man ir liels gods būt atkal šeit, šajā komitejā, jūsu vadībā, priekšsādātāja kungs, un gribētu personīgi pateikties Eiropas parlamentam par eh, to, cik lielu uzmanību parlaments pievērš progresam Kosovā un par atbalstu uh, kā Eiropas Savienības eh, īpašais pārstāvis, eh, gribētu teikt, ka mūsu vietējie partneri Kosovā ļoti izjūta Eiropas parlamenta atbalstu un šo interesi, un tas stiprina Eiropas balsi Kosovā. Eh, prezidents Krasničī personīgi ielūdz Eiropas parlamenta prezidentu, lai eh, parlaments nosūtītu vēlēšanu novērošanas misiju. Un man ir liels prieks, ka mēs varēsim uzņemt septiņus Eiropas parlamenta deputātus pie mums oficiāls eh, delegācijas statusā vēlēšanu dienā 12. decembrī tas raida ļoti būtisku signālu par uh, Eiropas Savienības atbalstu demokratizācijas un demokrātijas procesam Kosovā. Un šīs delegācijas vērtējums noteikti būs arī ļoti būtisks pilsoņu acīs šajā reģionā. Un šis apmeklējums, uh, kad jūsu referente Lunačeks kundze pagājušajā nedēļā ieradās uh, Kosovā, arī bija būtisks signāls mūsu kopējā brauciena laikā Uh, uz uh, Prizonas pilsētu, mēs kopā mm, varējām uh, paust skaidru atbalsta signālu, bet arī, protams, paust kritiku un sniegt tādu plašāku Eiropas perspektīvu tādām jomām kā, piemēram, kultūras mantojuma un minoritāšu tiesību respektēšana. Uh, Tās ir ļoti būtiskas Eiropas vērtības, un tās mēs arī uh, cenšamies stiprināt. Šis apmeklējums uh, piedzīvoja plašu interesi no Kosovas plašsaziņas līdzekļu puses. Uh, Lunačeks kundze apmeklē arī uh, Ziemē Kosovu, paužot atbalstu visām kopienām Kosovā. Priekšsēdētāja kungs. Um, nesenajā laikā ir bijuši būtiski notikumi Kosovā un ap to. Pirmkārt, kā es teicu, eh, tika sasaukt šīs eh, ārkārtas vēlēšanas, eh, nāk klajā komisijas progresa ziņojums, tiek pievērsta uzmanība vīzu liberalizācijai, un mēs turpinām pielikt pūles, lai uh, Uh, veidot labas uh, sarunas ar Serbiju, kas tuvojas. Šie jautājumi ir bijuši ļoti svarīgi arī pieaugošajā Eiropas Savienības lomā Kosovā. Sākumā gribētu jums stāstīt par vēlēšanām, kas šobrīd dominē politisko ainavu Kosovā šobrīd. Pēc uh, asamblējas uh, atcelšanas uh, Kosovā, tātad uh, tā tika atlaista, tika sasaukt šīs 12. decembra vēlēšanas, un tās ir pirmās vēlēšanas, kuras organizēs jaunās Kosovas institūcijas. Un tā ir būtiska iespēja parādīt, ka demokrātija tiek stiprināta. Neskatoties uz to, ka laika nav daudz, gatavošanās eh, šobrīd notiek šīm vēlēšanām ļoti aktīvi. Uh, E, ir priekšvēlēšana kampaņa, sabiedrības informēšanas kampaņa, un es visu laiku uzsveru to, cik svarīgi ir, lai visu kopienu pārstāvju piedalītos vēlēšanās, un mans birojs atbalstīja arī dažādas pilsoniskās sabiedrības projektus, lai veicinātu uh, vēlētāju aktivitāti minoritāšu, uh, jauniešu un neredzīgo cilvēku vidū. Uh, Euleks un Keifor arī iesaistās eh, drošības plānošanā kopā ar eh, Kosovas policiju. ESO, atceros, ECO arī strādā kopā ar vēlēšanu komisiju pirms vēlēšanām. Un ECO eh, kaut gan tomēr nebūs aktīvi vēlēšana novērotāji šajās vēlēšanās. Mans birojs koordinēs to, ko mēs saucam par uh, diplomātisko vēlēšanu novēlo, novērošanu. Tā būs uh, diplomātu un eh, ierēģņu komanda, uh, un tur būs mūsu darbinieki un dažādi darbinieki no vēstniecībām un organizācijām Prištinā un citur. Es šeit gribētu paust savu pateicību dalību valstīm par to skaidru atbalstu ir eh, ļoti pozitīva attieksme par eh, Eiropas Savienības koordinējošo lomu, un tas ir vēl viens signāls Kosovai par to, ka eh, Eiropas Savienībai interesē, kādā stadijā ir Kosovas demokrātija, kādā situācijā, un mēs, protams, ar prieku gaidīsim arī jūsu oficiālo delegāciju pēc dažām dienām Kosovā. Es sagaidu, ka nākamā valdība uh, sastāvēs eh, vismaz no divām Kosovas albāņu partijām, kā koalīcija, un eh, arī Kosovas sērbi būs tur pārstāvēti, cerams. Ja tas tā arī notiks, tad tas būs tāds spēcīgs pamats uh, grūto uzdevumu risināšanā, kas būs jārisina. Savos vēstījumos partiju vadītājiem esmu skaidri teicis, ka nākamajai valdībai ir jābūt tīrai valdībai, uh, Un godīgi sakot, kā mēs zinām, Kosovai un tās līderiem ir problēmas ar to tēlu. Problēma netiek, es domāju, Kosova netiek tā pozitīvi vērtēta, un tas ir jārisina. Valdībai ir jābūt arī kompetentai, ne tikai tīrai, jo ir būtiski izaicinājumi, un viens no tiem ir socioekonomiskā situācija. Mēs redzam, ka ir e, neliela izaugsme, e, kuru veicina galvenokārt valsts investīcijas. Un tās ir sasniegušas e, līmeni, kas vairs nav ilgtspējīgs. Bezdarbs ir divreiz liel, augstāks nekā vidējais radītais reģionā, ieņēmumi ir mazi un nabadzības līmenis ir augsts, un tas viss ir jāmaina. Nākamajai valdībai ir jāuzlabo uh, uzņēmējdarbības vide un investīciju vide. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams struktūrāls reformas enerģētikas, ogļu rakšanas un telekomunikācijas sektorā. Tas nozīmē, ka ir jābūt piesardzīgai un ilgspējīgai fiskālajai politikai, un galvenais ir jāuzlabo tiesiskuma situācija valstī. Tā ir, es atvainojos, tīrai uh, kompetentai un ticamai valdībai ir jābūt šī jaunajai valdībai ar uh, jaunu mandātu, un tas būs priekšnosacījums, lai panāktu progresu Kosovas attiecībās ar Eiropas Savienību. Un galvenais uh, uzdevums šeit būs uh, veidot šo te atviegloto dialogu ar Serbiju Eiropas Savienībai. Vēlēšanas uh, nozīmēs to, ka šajā dialogā pilna iesaiste būs tikai tad, kad būs pagājušas vēlēšanas un varbūt, ka tikai nākamgad. Bet esmu pārliecināts, ka Kosova ir gatava iesaistīties šajā dialogā un labāka sapratne starp Brisele un Vašingtonu ir iedrošinājusi kosoviešus un Kosovas līderus. Kosovas valdībai ir uh, bažas un savas sarkanās līnijas attiecībā uz šo procesu, bet viņi arī mēģinās skatīt tās augtās zilās līnijas šajā dialogā, un viņiem būs uh, jāpievērš jautājumiem, kas atrauc viņu iedzīvotājus un kas varētu uzlabot valsts funkcionēšanu jomās, uh, kuras šobrīd ir bloķētas. Un es domāju, ka mēs varētu panākt progresu tajās jomās, kas ir svarīgas uh, Serbijai, jo uh, Serbijai cieši saiknes ar Kosovu, bet uh, šobrīd tās ir tādas neoficiālas saiknes. Priekšsēdētāji kungs, esmu pārliecināts, ka progresu var panākt, tas ir iespējams. Uh, Un uh, izšķiroši svarīgais jautājums valstī un starptautiskajai sabiedrībai uh, tomēr ir Kosovas ziemeļu reģions. Uh, tur ir ļoti sarežģīta situācija, bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību arī būtiskajam progresam, kas uh, ir panāks attiecībā uz Kosovas serbu lomu visā valstī. Un tikai pagājuši gadu. Uh, tika uh, prognozēts, ka uh, Sērbi nevarēs piedalīties uh, ebas uh, upes uh, dienvidos atrodošajās pašvaldībās, bet uh, tā nebija taisnība. Šīs pašvaldības darbojas un Sērbi tajās iesaistās. Šis darbs, protams, vēl nav pabeigts, bet uh, pozitīvs signāls ir tas, ka Kosova ir uz pareizā ceļa. Es šeit domāju par uh, pašvaldību vadītājiem uh, Gračanicā un citās pilsētās, uh, kas saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem, bet viņi labi strādā un strādā Kosovas labā. Un es domāju arī par vidējo serbu vēlētāju, domājot par to, kāda varētu būt viņa loma. Vēl pirmdien tikos ar uh, jaunas serbu politiskās grupas līderiem, kas eh, piedalīsies šajās parlamentu vēlēšanās, un viņi sagaida, ka serbu vēlētāji varētu būt ļoti aktīvi. Kosovas ziemeļi arī mainās, un tādu pašu transformāciju, kādu mēs novērojam ziemeļos, eh, varēsim redzēt arī uh, Es domāju, dienvidos varēsim redzēt arī ziemeļos, bet tas nebūs vienkārši. Ir Kosovas sērbi ziemeļos, kas vēlas iesaistīties politiskajā procesā, bet viņi saskaras ar uh, vardarbīgu iebiedēšanu. Un to veids uh, tie, kas vēlas saglabāt šo politisko stagnāciju. Ir arī tādi serbi Kosovas ziemeļos, kas uh, ekonomiski grib iesaistīties Kosovas dzīvē, bet uh, viņiem ir jāsaskars ar noziedzniekiem, kas uh, izmanto uh, tiesiskumu trūkumu valstī. Un, lai iesaistītos, viņiem jābūt ļoti drosmīgiem, un Kosovas valdībai ir arī jāpalīdz serbu mazākumtautībai gan vārdos, gan darbos. Uh, cilvēkiem Kosovas ziemeļos ir nepieciešama reāla, patiesa demokrātiska izvēle un iespējas, un šobrīd viņiem tādas nav. Uh, Būtu nereāli sagaidīt, ka visi pēkšņi uh, aktivizētos, lai piedalītos vēlēšanās. Bet es gribētu teikt, ka nedrīkst pieļaut uh, granātu mešanu un uh, iebiedēšanas zvanus nakts vidū. Es saprotu, priekšsēdētāji kungs, ka vēl vakar šī komiteja aicināja um, nojaukt, likvidēt paralēlas struktūras Kosovā, un es eh, atbalstu šo aicinājumu. Reliģiskās un kultūras lietas arī eh, ir manā uzmanības lokā, un ar prieku varu teikt, ka ir tomēr neliels eh, progresa zīmes, un pateicoties Dimitri Moskopulos darbībai, kas ir Grieķijas vēstnieks, uh, un aktīvi ir darbojies šajā jomā. Jaunā serbu pareisticīgās eh, baznīcas patriārhija ievēlēšana ar eh, nodrošinātu drošību no Kosovas policijas puses eh, notiek. Tātad drošību nodrošināja uh, policija Kosovā uh, kopā ar Euleks, un tas bija pozitīvs pavērsiens. Uh, Um, tika uh, nodotas šīs reliģiskās vietas no KFOR policijas spēkiem Kosovas spēkiem, un tas notiek veiksmīgi. Kad es ar Lunačekas kundzi uh, biju kopā Kosovā, tad uh, mēs runājām par serbu atgriešanos uh, pilsētās un uh, uh serbu pareizticīgo baznīcas kopienu atdzīvināšanu. Uh, un, uh, The European Union has a crucial role to play. Eiropas Savienībā šeit ir spēlējama izšķirīga svarīga loma. Eiropas Savienības vērtības uh, uh, būtu uh, jā, jāņem vērā gan Belgradai, gan Prištinai. Pamat normas attiecībā uz demokrātiju, drošību un ekonomikas iespējām šajā te Ziemeļkosovas reģionā nedarbojas, un uh, Eiropas uh, tiesisko misiju EULEX uh, eh, to pamazām maina. Jāmin arī tie spēki, ko uh, tas, tā palīdzība, ko, uh, ko starptautiskā sabiedrība ir izrādījusi, uh, projekt, investējot projektos, uh, kur sociāli, ekonomiski izdevīgi ir Ziemeļu Kosovas iedzīvotājiem. Man vēl ir jāuzsver arī, balstoties uz savām sarunām ar vietējiem iedzīvotājiem, ka pat tie, kuri vēl joprojām uh, Uh, nav gluži pārliecināti par uh, Kosovas neatkarību, uh, saprot to, ka viņi vēlas simtprocentīgu drošību sev un savām ģimenēm. Eiropas Savienības Kosovas dialogs palīdzēs šim te miera dialogam un panākt progresu un mieram Ziemeļ Kosovā. Priekšēdētāja kungs ļoti gudri tika teicis, ka dialogu process ir par Serbiju un Kosovu, ku, abas divas, kuras uh, panāks pretī Eiropas Savienībai. Un uh, viņas abas arī to dara. Viņas abas spēr šos soļus, un kaut arī viņas ir vēl katrās, katra savā ceļojuma <clears throat> galā. Bet nav nekas par brīvu, nav šajā dzīvē nekas par brīvu, un visajā ceļojumā viņām būs grūti soļi. Komisija progresēja, um, komisija veidoja progresa zinojumu, kas bija ļoti uh, sabalansēts un izvērtēts, ir uh, decentralizācijas progress, uh, panākts minoritāšu uh, tiesību uzlabojumu, policijas pastiprināšanās, bet ir vesela virkne jomu, kur vēl ļoti daudz darāms. Pirmām kārtām cīņa pret korekciju, uh, tiesiskuma celšana uh, un cilvēka brīvības atzīšana. Viss šīs jomas ir, kur jāstrādā. Pristīna ir tā ir pilsēta, kur notiek arī ļoti daudz izglītošanas procesu, piemēram, vīzas, vīzu liberalizācija un vīzu liberalizācijas dialogs. Nav kaut kas, ko, kas tiks uzsākts vai ko Kosova dabūs par labu uzvedību. Meitai būs jāspēj apmierināt ļoti daudz tehnisku lietu un tehnisku atbildes jādod. Viņa saprot, tagad Kosovo sāk saprast, ka Eiropas Savienība nav kaut kas utopisks, bet gan praktisks, praktisks institūcija, kura gan dod, gan ņem un kura ļoti detalizēti izsaka savus prasības. Uh, Kosova arī saprot, ka starptautiskā kopiena uh, sakojot, uh, sta, sta, sapro, sakojot uh, tiesu spriedumam, ka Kosovas izveidošana nebija kaut kas pretlikumīgs. Kosova saprot arī to, ka uh, ka pilsoniskā sabiedrība un ka starptautiskā sabiedrība atzīst šo te valsti un ka viņu uh, šai jaunajai valstī ir jāparāda savu dzīvotspēju un jā. Uh, un, uh, bet viņi tai pašā laikā domā, ka pret viņiem izturās nedaudz vairāk, kā, nedaudz sliktāk kā pret viņu kaimiņiem. Arī pēdējās aptaujas rāda, uh, ka uh, Kosovas iedzīvotājiem ir uh, zudusi arī uzticība, kritusies uzticība Eiropas Savienībai. Bet Kosovā ļoti daudz ir uh, skepti, skepse, bet arī starptautiskā sabiedrība ir skeptiska. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī valsts kļū, uh, turpinātu stagnēt. Bet um, arī citur Balkānos mēs esam. Mm, no, eh, redzējuši to, ka tajā brīdī, kad Eiropas Savienība skaidri un gaiši parāda gan savu ieinteresētību, gan uh, izpratni, tad tajā brīdī tiek panākts progress. Un es domāju, ja, uh, ka tas ir pilnīgi mūsu interesēs, gan kā dalību valstīm, uh, gan uh, Eiropas Savienībai kopumā sagaidīt uh, progresu un stabilitāti Kosovā, un kad mēs to priekš sevis tā arī nodefinēsim, tad uh, Kosova kļūs. Uh, labāka un uh, tur uh, lietas sāks risināties. Mums ir jāmeklē iespējas, lai uh, Kosovu uh, vairāk iesaistīt šajos dialogos. Un, piemēram, tas varētu būt izdarīts ar tirzniecības attīstībām, kur tirzniecība ir kaut kas, kas uh, būtu labs gan Kosovai, gan reģionam, gan arī uh, tam, kas, kas ļautu mums no palīdzības, ja palīdzīgi rodas sniedzēju, par investoru kļūt. Tas arī, protams, palīdzētu mums ļaut Kosovai eksportēt savas preces un pakalpojumus. Mums Eiropas ģimenē jābūt ļoti skaidriem tajā signālā, ko mēs sūtam Kosovai. Mums jābūt arī skaidriem savā izsakot kritiku Un, bet mums jābūt arī skaidriem un jāturās pie saviem uh, solījumiem. Kosovas divi miljoni iedzīvotāji uzmanīgi skatās uz mums un uh, uzklausa mūsu gan kritiku, gan solījumus ļoti nopietni. Uh, Kosova vairs nav drošības jautājums, bet gan attīstības jautājums, gan pārvaldības, gan sabiedrības, gan ekonomikas. Un uh, pēc vēlēšanām šī valsts skatīsies uz Eiropu, uz Eiropu kā uh, virzītāju spēku ekonomikas progresam. Un mums jābūt ir gataviem. Tas ir gan Kosovas interesēs, gan Eiropas Savienības interesēs, ka Eiropas Savienība uh, kļūs par Kosovas lielāko partneri. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kosova var un būs uh, veiksmes stāsts Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies par to, ka mani šeit uzklausījāt. Liels gods atkal būt jūsu vidū un pateikšu uh, arī paldies par to, ka tik uzmanīgi sekojat Kosovas jautājumam. Un šobrīd es uh, gaidīšu jūsu jautājumus, iebildes un piebildes. Paldies! Bene, abbiamo una lunga lista di interventi richiesti. Paldies! Nu, man ir diezgan garš eh, runāt gribētājs saraksts. Un eh, tagad Lunāčeks kungs, paldies, eh, priekšsādātāja kungs, paldies Feita kungam par viņa runu. Un es varētu tiešām atbalstīt katru vārdu, ko jūs teicāt, īpaši runājot par Eiropas Savienībai spēlējamo lomu un par to, kas notiek valstī uz vietas. Paldies arī par uh, Eh, to, ka minējāt mūsu apmeklējumu. Es ļoti lau, daudz no tā mācījos un uh, bija ļoti interesanti skatīties, kā eh, mošei tiek atjaunota un arī pareizticīgo baznīcu un uh, pareizticīgo priesteris, tad, kad viņš iet pa pilsētu, tad viņu uh, sveicina un uh, ir tāda kā cerība tiešām, ka varētu uh, atjaunoties eh, šī pilsēta. Prizrana kādreiz bija ļoti daudz uh, kulturāli tur uh, dzīvoja arī daudz turki, turku valodā tur tika runāts, un tas bija ļoti interesanti to apmeklēt. Un vēl viens jautājums, uh, mēs tikāmies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, un es uzklausīju cilvēku, kurš organizē katru gadu Prizrinā Uh, dokumentālo filmu festivālu, un tur ir vecs kinoteātris, kas desmit gadus ir uh, tagad stāvējis tukšs, un viņi grib to atjaunot, lai organizētu tur šo te festivālu, un mēs uh, runājam arī ar pašvaldības vadītāju, un um, runājam par to, ka būtu svarīgi uh, tieši atjaunot šo kinoteātru un nevis uh, uzbūvēt jaunu blakus. Varbūt uh, to atstāt drīzāk autostāvietai. Tātad es ceru, ka uh, Eh, tur kaut kas tiks uzbū, atjaunots jau eh, pa šo laiku, un kad mēs dosimies nākamreiz, tad varēsim to apmeklēt. Bet tagad pievēršoties jautājumiem, kas eh, nav tik vienkārši, varbūt, kaut gan šī jautājuma arī nav vienkārši. Paldies pa, par to, ka jūs ļoti skaidri pateicāt, ka vīzu dialogs un liberalizācijas process ir Eiropas Savienības un Kosovas attiecību degpunktā šobrīd. Uh, Un ne tikai šobrīd, eh, arī agrāk tas ir pierādījies aptaujās, ka Kosovas un tās pilsoņu eh, eh, jautājums, tie ir pilsoņi, kas pēc 15. decembra būs vienīgie, kuri nevarēs no šī reģiona brīvi ceļot. Man tas nav jāatkārto šeit, to visi zina. Mm, Priekšsēdātājs vēlas, lai es izsakos īsi, bet uh, cilvēki, eh, cilvēkiem ir sajūta, ka ir divkārši standarti. Un varbūt, ka, varbūt es varētu uzdot jautājumu Feita kungam, vai jums eh, ir kaut kādas jaunākas ziņas eh, par uh, situāciju padomē. Vakar šeit bija Beļģijas ārlietu ministrs, kas pārstāv rotējošo prezidentūru, un viņš, diemžēl, uh, Uh, bija ļoti strikti, sakot, ka tas mums ir jāpārdod mūsu iedzīvotājiem, tā tad jāizskaidro un tā tālāk. Un es tiešām ceru, ka, e, ja Malmstrēms kundzes misija, kas tiek sūtīta nākamnedēļ, e, tur būs, tad varēs sākt tiešām reāli darbu pie vīzu dialogu. Par vēlēšanām, paldies arī, ka jūs ļoti skaidri pateicāt, ka nākamajā valdībā ir jābūt tīrai valdībai. Uh, ir tiešām bāžas uh, cilvēku vidū, ka varētu būt krāpšanas, uh, ka tiks balsots ar uh, identitātes kartēm cilvēkiem, kas ir ārzemēs vai ir miruši. Tātad, kad jūs runājat par. Ir ļoti labi, ka jūs šādu stingru nostāju ies, ieņemat, un arī mēs no Eiropas parlamenta novērošanas misijas būsim strikti, bet arī uh, vēstniekiem Eiropas Savienības valstu un citiem vēstniekiem Prištinā ir jāpasaka ļoti skaidri, ka šitajos, šajos te karstajos punktos, kur bija krāpšanas vēlēšanās, ka tie ir īpaši jānovēro, jāuzrauga, un ja ir krāpšanās šajās vēlēšanās, tad tas ietekmēs arī Eiropas Savienības attiecības ar jauno valdību, kas būs tad atbildīgi par šo krāpšanu. Tas ir jāsaprot viņiem. Ir šīs jaunās partijas, jūs teicāt, sērbu uh, saraksts, un uh, tad ir viens uh, ļoti eiropeiski orientēts saraksts, un Albin Kortī, un tie noteikti iekļūs parlamentā, jo viņu programma ir lielāk, liela Serbija. Nē, es atvainojos, tā es negribēju teikt. Uh, tātad mazāka Serbija. Tas ir eh, diezgan bīstam, un jūs teicāt, ka ir šis te eh, izolācijas sajūta, un tas cilvēkiem liek darīt eh, visādas lietas. Kosovo. Runājot par enerģētiku. Kosovā joprojām katru stundu tūkstošiem tonu pelnu izsviež gaisā. Katru dienu, katru stundu. Un kā Tiek runāts arī par uh, jaunu e- ģeneratoru uz jūras vai ūdi, izmantojot ūdeni. Uh, vai uh, Es saprotu, ka tas ir ekoloģiska pilnīga katastrofa un kā tas tiek risināts. Un vēl viena lieta par ziemeļiem. Eleks ir pro, progresējis Kosovā. Es tikos ar Demaņa kungu Eleks pārstāvu un es saprotu, ka Viņš ir ļoti uh, gatavs un, un darboties gribošs un varošs, uh, ka viņš izdarīs daudz uh, vairāk kā viņa iepriekšējais uh, pār, kolēģis. Uh, tur jau šobrīd ir uh, Kosovā ir seši cilvēki iepriek tiem, tam, kas bija iepriekš no Eleks. Un, um, protams, ka ir daudz serbi e, ziemeļos, kuri vēlas iet uh, Uh, balsot, un kā, kā jums šķiet, kā jums liekas, vai viņiem tā būs iespēja, jo man tāda sajūta, ka viņiem, viņi tomēr tiks iebiedēti un tā tālāk, viņiem netiks ļauts to darīt. Paldies! Paldies! Kukan kungam vārds. Paldies, priekšēdētāja kungs! Uh, paldies uh, Feitkungam, pateicos par šo analīzi Kosovā, ļoti godīga, manuprāt, un objektīva un arī tas, eh, ko jūs darat Kosovā, jo, jo tā ir tik ļoti uh, grūta situācija, tik daudz prasošs un atbildīgs darbs. Es gribētu jūs sveikt par to darbu, ko jūs tur darat. Es piekrītu uh, referentam un jums, ka jautājums par, pa, pats svarīgākais jautājums starp Eiropas Savienību un Kosovu ir vīzu liberācija, jo, jo ātrāk komisija sāk šo dialogu par vīzu liberalizāciju, jo labāk. Jo neviens nevar noliegt faktu, ka kosovieši šobrīd ir tādā diskriminatīvā uh, situācijā iepratīm pārējiem iedzīvotājiem šajā reģionā. Un ir nepieciešams sākt to darīt kaut kad tūlīt Un kā jau jūs teicāt, politiskā situācija Kosovā šobrīd pirms vēlēšanām ir ļoti sarežģīta, komplicēta un uh, varbūt tā vēl kļūs vēl grūtāka. Uh, un sarežģīti ir jaunas politiskas partijas, ir noteiktas tādas kā iekšējās, uh, iekšējās um, attīstības, tradicionālajās, ja tā var teikt, partijās, kas, kas padara visu vēl grūtāk. Uh, man ir virkne jautājumu tieši šajā sakarā. Pirmkārt, par iespējamo uh, reitingu, cik daudz cilvēku ir ieradīsies vēlēt. Es da dažādas prognozes dzirdu. Kā jūs teiktu, kā jūs prognozētu? Uh, Uh, balstoties uz šām te vēlēšanu kampaņām, kā tas izskatās, un arī kā izstās, kā, kā tas tiek darīts, tātad vēlēšanu partija, eh, kampaņas, priekšvēlēšanu kampaņas, arī serbu, uh, serbu cilvēki, kā jūs uzskatāt, kā viņi, vai viņi bū, nāks vēlēt, cik viņi nāks vēlēt, jūs nedaudz jau pieskārāties, bet uh, viņu iespējamā dalība vēlēšanās. Uh, Un tas būtu jautājums, kā arī vēl. Es īsti nezinu, kā to pareizi noformulēt, bet es pajautāšu nepārāk tādā, uh, tādā džentlmeņa veidā, bet uh, es labāk pajautāšu tagad, nevis vēlāk. Tātad jautājums par vēlēšanu regulitāti. Mēs priecājamies par diplomātiskiem novērotājiem, ko jūs esat izvietojuši, izveidojuši. Tie būs, tur būs maza, maza, bet ļoti efektīva Eiropas Savienības delegācija, bet šobrīd taču tur nebūs. Uh, starptautiskie tradicionālie novērotāji vai tam, ka viņi nebūs klāt, vai jūs neuzskatāt un nejūtat, ka, a, ka atkārtosies Albānijas scenārijs. Mēs zinām, kas tur notika un zinām arī, a, cik sarežģīta šobrīd ir situācija un kādas ir tās garantijas, ka, a, ka mēs no, izvē, izbeigsim no šādas uh, Um, šādi notikumi, jo es ļoti piekrītu, ka pēc vēlēšanām Kosovai ir nepieciešama valdība, kura uh, koncentrēsies uz to sarežģīto situāciju, kāda ir šobrīd uh, Kosovā, jo un nav pieļaujama nekādi, nekāda strīdēšanās valdības starpā, valdības opozīcijas starpā, jo, ja tas tā būs, tad uh, situācija tikai pasliktināsies un uh, esošī situācija tikai pasliktināsies un slikti būs, ja pēc vēlēšanām jaunai valdībai būs jānodarbojas ar tādiem sīkiem strīdiņiem un strīdiņiem savās, savā starpā. Viņiem būtu uzreiz jāķerās vērsim pie ragiem un jārisina situācija, piemēram, ar bezdarbu un tā tālāk, ar visu to, ko jūs minējāt Kosovā. Vai ir tātad. Uh, tā, tā iespēja, kā atkārtosies Albānijas situācija un kā, kādas ir jūsu vīzijas un uh, šajā sakarā. Paldies! Paldies! Gribēju vēl uzdot kādu jautājumu. Un tas attiecās uz uh, tiesiskumu valstī. Mēs zinām, ka valstī ir augsta kriminalitāte, Bet tā ir ne tikai Kosovā. Un šeit jādomā par politikas, ekonomikas un kr kriminalitātes saistībām un arī ar um, nelegālu uzvedību. Es gribētu zināt, vai jūs varat sniegt mums kādu konkrētāku informāciju. Un vēl pēdējais jautājums - serbu kopienas uh, izturēšanās pret vēlēšanām, vai, eh, notik, vai viņi piedalījās eh, pirmsvēlēšu kampaņās, vai kā tas, kā tas ir ap viņiem. Pants Ērīkungs tagad nākošais, lūdzu. Paldies, priekšētāji kungs. Vispirms es vēlētos pateikties jums par to, ka jūs eh, ļoti korekti aprakstījāt situāciju, bet tieši Tāpēc esmu kļuvis vēl skeptiskāks par to, kas notiek Kosovā. Progress notiek pārāk lēni, pārāk lēni gan eh, ekonomiskā, gan sociālā ziņā, gan arī, kas attiecās uz tiesiskumu, gan arī no tā, ka politiskā vara jānošķir no mm, juridiskās, kas attiecās uz Kosovas ziemeļiem. Jā. Ja Arī šeit mēs varam vērot ļoti lēnu progresu, pārāk lēnu. Piekrītu jums, ka Kosovas iedzīvotāju viedoklis ar mums to ir parādījis, kā viņi attiecās pret Eiropu. Iedzīvotāju vidū pastāv skepse. Šī problēma iespējams ir saistīta ar to, ka no Eiropas puses it kā nāk tāds pretrunīgas politikas, un es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu. Jūs rakstījāt ziņojumus šeit eh, parlamentā, ir piecas eh, valstis, kuras neatzīst Kosovas neatkarību, un manuprāt, mēs pārāk stipri koncentrējamies tieši uz vīzu jautājumu. Protams, vīzes ir svarīgas, bet jābūt vēl arī citām aktivitātēm. Protams, jā, mums nepieciešama kārtība, bet nepieciešama arī e efektīva politika Kosovai. Tad vēl sekojuši jautājums. Vai jūs piekrītat? Nu, labi, varbūt mums nevajag būt pārāk skeptiskiem, bet vai jūs piekrītat manam vērtējumam? Tālāk vēl vairāk jautājumu. Pozitīvie mērķi, kur Eštens eh, kundze ir uzstādījusi. Daudzi saka, ka ir pozitīvi, ka mums ir eh, kontakts starp kosoviešiem un serbiem. Ir at atjaunoti kontakti, kur ir svarīgi visai valstī, tomēr arvien biežāk dzirdams, ka sērbi vienalga ka sērbi um, agrāk pievienosies um, Eiropai. Un varbūt tas būs saistīts ar uh, problēmām, problēmas, kas varētu rasties uh, progresam Kosovā. Nesen es apmeklēju uh, kādas vēlēšanas un varēju secināt, ka pastāv problēma uh, visus ir kā apvienot Eiropas Savienību, NATO un citus partners. Arī šajā ziņā mums nav bijuši pietiekami progresi. Varbūt, ka vajadzētu mums šajā vietā arī rīkoties koordinētāk. Noslēgumā par jūsu viedokli, vai tiešām jūs uzskatāt, ka no šīm parlamenta vēlēšanām, kurām jābūt caurskatāmām, uh, vai mēs tiešām līdz ar to varēsim sagaidīt pozitīvu signālu par to, kā politiskie spēki, kuri uzvarēs, tiešām uzņemsies lielāko atbildību Kosovai. Labi, paldies, un pēdējais runātais Lidekungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par ļoti izprotamo, ļoti labi strukturizēto prezentāciju. Es ļoti, eh, man ļoti tie patika, tas ir iespaidīgi. Man ir divi jautājumi, ja drīkst. Pirmais ir par politiku, otrais ekonomisku. Eh, pirmām kārtām, vai jūs varētu pastāstīt mums vairāk par patreizējo ekono, politekonomisko uh, attiecībām uh, starp uh, Kosovu un, um, da, un kaimiņu valstīm. Mēs jau runājam, jūs runājat par Serbiju, bet kādām cit, kādas ir attiecības ar citām kaimiņu valstīm? Man īpaši interesē ar Albāniju. Un otrs jautājums par ekonomiku. Tas, ko jūs teicāt par ekonomisko situāciju Kosovā, bija diezgan, diezgan pesimistiski, diezgan melnās krāsās viss tika krāsots. Jūs runājāt par to, ka nepieciešams investīcijas, Es pavisam nesen runāju ar kādu polijas um, policistu, kurš uh, ne, dažus gadus pavadījis bija Kosovā, un viņš man teica, ka viņš patiešām nezinu, kā šī valsts var funkcionēt, kā vispār tur kaut kas notiek, kā uh, viņu iekšējais koprodukts veidojās, jo tur taču vispār nekas nav. Uh, tātad, kā jūs uzskatāt, uh, kā uh, varēja, kurās uh, jomās ekonomika varētu attīstīties un vispār izdzīvot. Paldies! Paldies! Vēl viens uh, lū, runātājs lūdzu vārdu Tanokungs. Paldies! Priekšēdētāji kungs! E, īpašais pārstāvis. Jā, es arī nesen biju Kosovā un arī man daudzas no kolēģu bažām ir tieši tādas pašas un es arī neiešu tagad paredzēt nākotni, bet tas ir jau tais cits stāsts. Mans jautājums ir specifisks. Attiecībā, e, jo es esmu e, arī tie īpašais pārstāvis Melnkalnē un tī, līdz ar to man arī interesē. Uh, Eh, arī, ka, jo tur arī ir eh, Aškālī eh, kopiena, Ēģiptiešu kopiena, tātad minoritāšu kopienas, un es gribu jautāt, kas notiek Kosovā attiecībā uz minoritātām, uz kopienām, kā lai viņas varētu atgriezties, tās mazākuma tautības minoritātes, atpakaļ savās mājās Kosovā, vai tas būs iespējams, vai viņi to vēlēsies. Es saprotu, ka, nu, viena daļa nemaz to nevēlēsies, bet vai kas ir darīts, lai šīs te kopienas atgrieztos, tās mazākuma tautība kopienas? ikvienas. Citu runāt gribētāju nav, tad došu vārdu Fēta kungam, lūdzu. Thank you, Chairman, and, and... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī par tiem ko, jautājumiem, ko jau jūs uzdevāt. Un par to uh, plašo pabalstu, atbalstu, ko saņēmu un labajiem vārdiem. Centīšos atbildēt ātri uz tiem jautājumiem, kurus dzirdēju un identificēju. Uh, tātad. Šobrīd mēs skatāmies jā, uz uh, vēlēšanām un uh, Eh, man bija jautājumi par to, kā tad tās tiek gatavots, kādas ir notiek, no priekšvēlēšana kampaņas un kā tas, kāds būs iznākums. Otrais jautājums bija, kāda būs pēcvēlēšana sistēma, um, situācija, ko tad valdība darīs attiecībā uz prioritātēm, politiku un tā tālāk. Kā, kā tad rīkoties ar ekonomiku? Un, un eh, vēl daži jautājumi bija par vīzām. Uh, atbildējuši. Mēs darām visu, lai nosūtītu šī, e, to signālu, ka šīs vēlēšanas e, starptautiskā kopiena novēros, novēros ar ārkārtīgi modru aci. Un man jāsaka, ka es e, strādāju kopā ar Amerikas Savienotām valstīm ļoti cieši, kur ļoti daudz resursu uh, vei, no, novada, lai uh, Uh, lai novērotu šī, šos te procesus. Arī vietējās nevalstiskās organizācijas, piemēram, uh, demokrātija darbībā, kas saucās, uh, tā arī vērtē un kopā ņemot Eiropas, amerikāņu nevalstisko organizāciju viņu tie pūliņi, es domāju, no, ļaus mums sagaidīt vismaz 500 tūkstošu cilvēku uh, Ballot... Uh, mēs arī novēr, kopā būs 5000 novērotājs, atvainojos, mums būs arī, mēs skatīsimies, kā tiek transportētas uh, biļetenu kastes, kā tās tiek atvērtas, skaitītas, tas ir vesels komplicēts tāds pasākums, Komisija, no komisijas puses būs trīs uh, pārstāvi, trīs eksperti, kuri jau attīsta uh, savu darbu, viņiem jau ir sākotnējā analīze par sagatavošanās darbu, vai arī tiesiskais ietvars ir atbilstošs. Viņi jau šobrīd uz vietas ir strādā, un es no šiem ekspertiem esmu saņēmis tādu vispār informāciju diezgan pozitīvu, uh, ka viņu novērtējums arī būs pozitīvs, nu vismaz šajā priekšvēlēšanu laikā. Uh, arī vēlētāju saraksts. Es dzirdēju, ka jūs teicāt, ka eh, nav tikuši at, eh, atjaunots. Vēlētājs saraksts nav bijis atvē, atjaunots, tāpēc, ka šīs ir pār ārkārtas vēlēšanas, ka listē ir daudz vairāk eh, cilvēku nekā patiešām atrodās valstī vai vispār ir dzīvi. Tātad visa tā rezultātā varētu būt, ka, ka statistika parādīs zemāku ciparu, kā, pat, eh, kā eh, to, tas, cik patiešām cilvēki ieradīsies uz vēlēšanām. Jā, da, vairāki cilvēki, eh, kas ir droši vien miruši, ka tie nav strīpoti no saraksta un tādējādi mums nebūs skaidra bilde, mums nebūs šis te cipars, bet es ceru, ka mēs domājam ka, ka būs nu, vismaz 50% vai vairāk, un tādā gadījumā tas būtu pozitīvs rezultāts, kā jūs ļoti daudz eh, zi, saprotat, ka tas vienmēr ir atkarīgs arī no laika apstākļiem tai dienā, bet eh, nu, cik tālu atbildot uz serbu vēlētājiem, vai viņi ieradīsies uz vēlēšanām. Es domāju, ka jā, uz dienvidiem no Ebas upes, es domāju, ka mums būs vismaz tie paši cipari, kas Eh, iepriekšējās eh, pašvaldību vēlēšanās, tad, kas bija pagājušajā gadā. Un es domāju, ka ka tas būs daudz augstāks kā 2007. gada parlamentārajās vēlēšanās. Un, ja es, eh, man jārunā par ziemeļu daļu, par ziemeļdaļas serbiem, es domāju, ka papildus jau teiktajam man ļoti žēl, ka ir izskanējis uh, uzsaukums boikotam uh, no mēriem, pilsētu municipalitāšu vadītājiem ziemeļos, jo tas nebūtu nekā palī, nepalīdzējis ne šai situācijai, ne vispār kaut kam, un es ceru, ka jūs visi man piekritīsiet to sakot. Un tā, prezidents Tārečs uh, Eiropas Savienības uh, samit, samitā teica, ka uh, ka e, prezidents Tadiš teica, ja, ja Eiropa turpinās sadarbību ar Kosovu un uzklausīt Kosovu, tad uh, pasliktē pasliktināsies situācijas ar, ar, ar uh, Serbiju un ar Serbi, Serbi, kas dzīvo Kosovā, neies vēlēt. Es domāju, ka jums jābūt ļoti skaidri, jāsaprot, ka ja iedzīvotāji vēlas demokrātiskas pārmaiņas, tad viņiem ir jāvēl, viņiem ir jāiet. Uh, jā, jā, aktīvi jādarbojās vēlēšanās un visām, jebkurai uh, valdībai būtu tas jāveicina, nevis gluži otrādi. Uh, un šajā te uh, kontekstā tas, kas mums, tās informācija, kas mums nāk no ziemeļiem, ir virkne cilvēku serbu, kas vēlas ziemeļos veidot arī jaunu politisko spēku. Un uh, diemžēl šis, eh, šis cilvēks, vadītājs, šis policija, šīs politiskās grupas vadītājs, viņam bija trīs reizes uzbruka viņa paša mājā, un es domāju, ka tas ir kaut kas pilnīgi nepieļaujams, ka, tā, ka tas varētu tā notikt. Uh, nedrīkst um, uh, būt arī pretējas, pretēja rakstura Uh, pretēja rakstura uh, paredzējumu. Piemēram, tas, ka uh, Kosovas albāņu vadītāji arī nāk klajā ar kaut kādiem paziņojumiem, pretējiem paziņojumiem, jo atkal rodās virkne aizdom, aizdomu, un tas norāda tikai uz to, ka atkal netiks panākta vienprātība. Un virkne politiķu šobrīd Uh, saka, uh, sniedz tādus solījumus, kas ir absolūti utopiski. Piemēram, mēs visi saprotam, ka, um, ka, bu, ka budžeta un algu celšana nav iespējama šobrīd Kosovā, bet vairāki līderi ļoti melīgi to arī uh, to sola savās priekšvēlēšana kampaņās, pat pieaug, algu pieaugumu pat par 30%. Nu, viss tas kopumā ņemot, nu, parāda mums, cik sarežģīta ir situācija gatavojoties vēlēšanām, tomēr mēs esam uz pareizā ceļa, mēs tas turam roku uz pulsa. Man šobrīd nav nekādu indikāciju, ka uh, notiks kaut kādi viltojumi, kāds gatavojās tādiem viltojumiem vai uh, būs kādas milzu problēmas. Uh, otra lielākā politiskā partija Kosovā šobrīd ir uh, saņēmusi papildus uh, Eh, nepieciešamo uzmanību un eh, kļuvusi spēcīgāk, jo tur ir jauns vadītājs šai partijai, un es domāju, ka, eh, ka tas ir labs signāls, ka tāda ir liela un pastāv, pastāvīga partija vadošā, bet, nu, protams, ka būs daudz dažādu uh, nesaskaņu un sīkāku lietu, bet es ceru, uh, ka šīs vēlēšanas būs atbilstoši starptautiskiem eh, standartiem, vismaz eh, labākā iepriekš, un ka Eiropas Savienības delegācija skaidri arī, novērošanas delegācija skaidri arī dos savu izvērtējumu par šīm vēlēšanām. Es ceru, ka tai nebūs nekas negatīvs eh, rakstāms. Tālāk atbildot uz vēl jautājumiem attiecībā uz jauno valdību un to, ka, kas būtu jādara jaunai valst, valdībai. Uh, it īpaši attiecībā uz ekonomiku. Ekonomikai būtu jābalstās uz tām pozitīvajām lietām, kas uh, Kosovā ir, kādas ir tās pozitīvās lietas, jūs man uzdāvinā, uzdevāt jautājumu. Uh, Kosovā ir milzīgs jaunu cilvēku darba, uh, cilvēku uh, īpatsvars, kuri ir gatavi strādāt kuri ir gatavi strādāt. Tāpat arī ir arī dabas resursi, bet cilvēku resursi būtu pats galvenais uh, plus šajā valstī. Dabas resursi, uh, ogļu raktuves, un uh, nav nekāda, es, es nedomāju, ka ir, ie, ka ir iespējams Kosovai, ka, uh, ka, ka, tai, ka tai nav ekonomiskās at, uh, nākotnes. Protams, ka notiks arī privatizācija elektrības sektorā, elekt gan arī um, citos sektoros notiks privatizācija, un uh, komisija to arī skatās, arī uh, redz arī to, ka uh, esošais um, esošais elektrības ģenerators ir vidēji ļoti negatīvs, ka mēs skaram un pieprast to, lai tuvākajos gados tā, um, tas tiktu aizslēgts. Un es ceru arī, ka nākotnē privatizācija uh, notiks uh, un tiks veidots arī jauns um, e-, elektrības ģenerators vistuvākajos gados jauna elektrī, elektrostacija tiks celta, piesaistot uh, starptautiskus investorus. Uh, tās attiecības ar Serbiju un um, Albāniju. Nu, ar Albāniju tās attiecības ir, kā jūs varat uzskatīt, zināt, ļoti tuvas, arī ekonomiski. Albānija ir ļoti tūs partneris Kosovai. Uh, Eh, gan ekonomiski, un tā arī politiski eh, cenšas eh, panākt savu atzīšanu pasaulē. Ir virkne komerciālas dabas saikš, saikņu starp šīm valstīm. Diemžēl ir arī nelegālas saites starp šīm valstīm, kur notiek cilvēku uh, nelegāla pārvietošana. Uh, arī iespēja nopirkt viltotas pases un tā tālāk. Uh, un ja vīzu liberalizācija nenotiks visā drīzumā, tad varētu mēs sagaidīt, ka, vī, ka Albānijas pasas būs Kosovā pieprasīts vēl vairāk un tās tiks viltots vēl vairāk. Es piekrītu jūsu bažām, priekšādētāja kungs, arī pancēris kungs teica, uh, Uh, attiecībā uz augstajiem no, organizētās noziedzības, noziedzības un korupcijas uh, reitingiem. Un, bet mums nevajag arī to pārāk dramatizēt. Tas nav nekas unikāls. Ne Kosovai, ne arī reģionā citur. Mums ir uh, tiesiskuma misija šobrīd, kas ir vair, apmēram 2000 eh, starptautisko darbinieku, kas eh, katru dienu novēro, eh, konstatē un dod padomu gan policijas spēkiem, gan, gan atbildīgajām varas iestādēm, lai šādi gadījumi, lai, lai noziedzība mazinātos. Jā, tā ir liela problēma, liela problēma arī e, e Eiropas Savienībai, tāpēc, ka uh, Uh, mums ir jāpalīdz. Mēs nedrīkstam tikai norādīt uh, uz vājajiem punktiem uh, un uz to, ka Kosova nespēja pārvaldīt savu valsti, ka tur tai pašā laikā zinot, ka tur ir milzīgs noziedzības līmenis. Nu, mēs jau esam daudz ko izdarījuši ar Eulēks palīdzību, un mums ir jāprasa arī visām misijām vairāk rezultātus vairāk um, izmeklēšanu gadījumos, kad uh, tiek pasnādātāti noziedzīgi nodarījumi arī, lai tiktu sodīti noziedznieki, kas bieži vien ir pat tādi milzīgi mafijas vadītāji. Mēs to visu varam uh, panākt ar Eoleks uh, palīdzību, un tas jau tiek panākts ar Eoleks palīdzību. Um, Es um, jau esmu saņēmis arī um, Eoleks pārstāvju um, apstiprinājumu, um, ka tas tā arī notiek. Pancerī kungs arī man uzdeva jautājumu, bet man jāpaskaidro šobrīd, ka, uh, ka Kosovas ticība un uzticība uh, Eiropas Savienībai ir mazinājusies bija kādreiz 75, tagad ir 65% no aptaujātajiem ir atbildējuši pro-eiropeiski. Bet tā, protams, ka nav tāda tendence. Uh, un, un tas uh, liek man šobrīd runāt par pēdējo punktu, atbildot jums par vīzu liberalizāciju. Es nevēlos Eh, šobrīd uzņemties komisijas atbildību un negribu arī būt tāds gaišreģis, bet eh, gribu teikt, ka tas ir ļoti jutīgs jautājums dalībvalstīm. Es to ļoti labi saprotu, bet tas, ko es gribēju teikt, mums par visiem spēkiem, par katru cenu jābūt uh, skaidriem savā, uh, savā ziņojumā, tajā, ko mēs uh, sakam. Vienā brīdī uh, Eh, viens ministrs saka, vienas valsts ministrs saka eh, vienu lietu, otrā dienā otru lietu. Eh, ārlietu ministrs no vienas valsts saka vienu lietu, ekonomikas ministrs pilnīgi kaut ko citu, un tas notiek visu laiku. Tā, tā, tā Eiropas Savienība nekā labi neizskatīsies, un neizskatīsies absolūti uzticama, un tādējādi mēs nepalīdzēsim stabilizēt šo te reģionu. Tas tikai un vienīgi uh, Uh, pasliktinās situāciju, un es domāju, ka mums nevajag tādus pēkšņus izsaucienus vai paziņojumiem nāk klajā un vienmēr uzsvērt un to, cik ļoti jāpārdomā ir signāli, ko mūsu val, val, varas vīri uh, paziņo. Tanok kungam atbildot par minoritātēm. Romu, Ašhālu un Eģiptiešu minoritātes Kosovā. Es gribētu tie, kas vēlas atgriezties vai tie, kas ir spiesti atgriezties Kosovā. Valdība šobrīd izstrādā integrācijas plānu cilvēkiem, kuri atgriežas. Tas tiek apspriest arī ar komisiju, un man jāsaka, ka ir vienošanās starp komisiju, kā arī Kosovas institūcijām, ka Kosovas institūciju plāns ir atbilstošs, ka tā visas prasības ir ievērotas. Uh, viss vis šis atgriešanās process, vai nu piespiedu, vai brīvprātīgs, ir ļoti grūts un sāpīgs, tāpēc ka uh, Kosovā ekonomikas um, stāvokļa dēļ, ka tā vairs nav interesanta vieta, kur atgriezties. Tā nav pievilcīga zemē, tīpaši uh, Romu uh, pārstāvi ir ļoti grūtā situācijā kuriem ir jāatgriežas vai kuri vēlētos atgriezties. Bet tas sūtījums, ko es gribētu teikt, ir tāds ka es, kā e- Eiropas Savienības īpašais pārstāvis, kā arī uh, kopā ar, ar, ar citiem uh, vadošajiem starptautiskajiem uh, darbiniekiem Kosovā, arī uh, Amerikas Savienoto valstu pārstāvis, mēs katru dienu skatām uh, situāciju, dodam padomu varas iestādēm, lai tiktu respektētas uh, Uh, minoritāšu tiesības un kopienu tiesības, un lai tas tā arī turpinātos. Un es no savas puses tikai varu Uh, apsolīt, turpinoties savam uh, mandātam, es šo punktu atstāšu par prioritāro punktu savā darba kārtībā. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu uh, interesanti sniegto informāciju. Mēs, protams, tagad esam labāk informēti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 Bene, eh, allora, eh, relazione dell'onorevole. Labi, mēs turpināsim mūsu darbu. Ziņojums eh, būs eh, ziņotāja Monika Luīza Makovei. 28. novembra vēlēšanā, vēlēšanas šīs eh, vēlēšanas notika pavisam mierīgi, pluralistiski un atbilda starptautiskajiem un Eiropas standartiem. Mūsu delegāciju vadīja Makovei kundze, kā jau minēju, un viņa ieradās arī mūsu komitejā, lai mums par to pastāstītu. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušā svētdiena Eiropas parlamenta delegācija novēroja agrās vēlēšanas, ārkārtas vēlēšanas Moldovā un gribētu pateikties kolēģiem, kuri man pievienojās un arī paldies sekretariātam par palīdzību un atbalstu nu, tādā eh, ļoti īsā laikā. Mēs bijām 31. vēlēšanas iecirknī Kišiņevā, bet arī rietumos eh, Gagūcija reģionā. Pirmais jautājums, uz kur gribētu atcelt. Atsaukties ir tas, ka vēlēšanas bija mm, profesionāli sagatavotas un godīgas, un uh, valsts televīzija un rādio arī ļoti līdzsvarot ziņoja par kampaņām. Uh, un vēlēšana komisija bija profesionāli atvērta un taisnīga, un visas sesijas notika publiski ar mēdījiem, plašsaziņas līdzekļiem, ar eh, NVO, un tātad viņa pārstāvji bija uh, zālē, un mēs uh, redzējām arī ļoti labu vēlēšanu aktivizācijas kampaņu, bija vēstules un cilvēku apmeklēšana mājās, un uh, norādot uz kuru uh, Uh, vēlēšana iecirkņi viņiem jādodas un kad viņi var balsot. Bija arī pilota projekts, uh, centralizētais elektroniskais vēlētāju reģistrs, kuru finansēja Eiropas parlaments un ieviesa ANO, Satnēs Eiropas Savienība un ieviesa ANO, un uh, tas veicināja vēlēšanu norisi. Aktivitāte bija 60%, tā ir augsta, ņemot vērā, ka bija uh, trīs parlamentu vēlēšanas pēdējos 18 mēnešos šajā valstī. Un gribētu norādīt, ka apmēram 60 tūkstoši cilvēku balsoja ārvalstīs, un tas arī diezgan augsts skaits. Ir 20 uh, politiskās partijas, kas piedalījās vēlēšanās, 19 neatkarīgi uh, kandidāti, un uh, bija ļoti uh, garš, uh, metru garš uh, Uh, šis te vēlētā, vēlēšanu biļetens, un bija tikai ļoti nedaudzi un atsevišķi pārkāpumi, ne vairāk kā citās valstīs. Otra lieta, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka sarunas par uh, mm, šo vēlēšanu novērošanas atzinumiem mēs diskutējām arī ar EDSO delegācijas vadītāju Piculas kungu. Uh, un uh, arī ar Eiropas uh, padomes uh, delegāciju mēs tikāmies. Abu delegāciju vadītāji sarunas ar viņiem bija diezgan sarežģīts. Pa, beigās mēs panācām vienošanos un kompromisu un sniedzām kopīgu paziņojumu, bet gribētu minēt, ka um, mūsu viedokļi atšķīrās par uh, izmaiņām vēlēšanu likumā, kas uh, eh, 2010. gada jūnijā tika pieņemts, tātad sešas mēnešas pirms vēlēšanām. Un uh, vēlēšanu slieksnis tika samazināts no 5 uz 4 procentiem. Studentiem ļāva balsot tur, kur atrodas viņu skola vai universitāte, lai viņiem nebūtu jādodas mājās balsot. Uh, Nu, vietu sadalījums parlamentā mainījās no proporcionālās sistēmas uz uh, līdzvērtīgu sadalījumu sistēmu. Tas nozīmē, ka visas uh, balsis un mandāti no tām partijām, kas uh, nepārvarēja šo te slieksni 4%, tika sadalīts tām partijām, kas iekļuva parlamentā vienādās kvotās, tātad uh, pa vienam un uh, nevis balsoties uz uh, izmēru. Tas deva priekšroku mazajām partijām, vienalga, vai tas būtu koalīcijā vai opozīcijā. Un šis ir viens veids, ko var izvēlēties vēlēšanu sistēmā. Um, un, uh, protams, ka galvenais ir cilvēku balsojums, un tas arī atspoguļojas parlamentu struktūrā. Par ko tad mums bija atšķirīgi viedokļi? Par uh, labās prakses piemēriem um, šajā te dokumentā tiek teikts, ka vēlēšanu likums nebūtu jāmaina gada laikā pirms vēlēšanām. Tas attiecas uz regulārajām vēlēšanām, bet nekas netiek teikts par uh, ārkārtas vēlēšanām vai politiskām krīzēm. Tātad mēs parlamenta delegācijā uzskatījām, ka ja ir bijušas jau trīs vēlēšanas pusotra gada laikā plus referendums, uh, Mēs diskutējām par uh, politisko krīzi, un tāpēc uh, tā nav tāda uh, ikdienas situācija, kad var to visu ievērot. Ir jārēģē uz šo politisko krīzi. I, I'd also... Es gribētu arī minēt uh, protokolam, daudz kolēģi nav apkārt uh, klāt, bet uh, gribu minēt, ka divas uh, vēstules uh, no uh, Uh, Vēnēcijas komisijas un uh, Eiropas padoms tika nosūtīts pirms pāris mēnešiem, norādot, ka šīs izmaiņas ir saskaņā ar Eiropas mantojumu vēlēšanu jomā un ka tas uh, nekādā veidā nekavēs brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Tātad būtībā Eiropas padoma teica, ka šīs izmaiņas ir pieņemamas, un tāpēc man liekas ļoti dīvaina šī te citu parlamentāro uh, delegāciju kolēģu viedoklis, kur būtībā teica, pirmajā tikšanās reizē, kad mēs iepazināmies, ka vajadzētu uh, komunistu partijai paust šo argumentu, ja, vēl, ja šās vēlēšana rezultāti būtu ļoti tuvi, ka viņi tad varētu apšaubīt vēlēšana rezultātus. Bet tas nav veids, kā, manuprāt, vajag novērot vēlēšanas, un tādu pozīciju mēs arī atbalstījām. Un vēlreiz gribu teikt, ka mēs panācām kompromisu, to jūs redzēsiet, eh, ka šis eh, paziņojums ir līdzsvarots, visi viedokļi ir pausti, Un tagad pāriešu pie trešās daļas, kas droši vien ir vissvarīgākā. Vēlēšanu rezultāti un kas tagad notiek. Tātad vēlēšana rezultāti ir tādi, ka ir 101 vieta parlamentā, komunistu partijai ir 42 vietas, visiem pārējiem liberāļu demokrātiem, liberālā partija, kas tagad ir uh, Eiropas integrācijas aliansē, viņiem ir 59 eh, mandāti. 59 ir eh, vairākums, viņi var veidot valdību, bet ar to nepietiek, lai ievēlētu prezidentu, jo parlaments ievērt prezidentu. Un mm, viņiem ir vajadzīgs 61 balss, un tad viņiem pietrūks divas balsas. Tagad uh, notiek sarunas, neformāls tikšanās notiek, un uh, neformāls sarunas par valdības veidošanu. Protams, ka valsts var funkcionēt bez prezidenta, un uh, ar kādu aizvietotāju, bet ir svarīgi, lai būtu prezidents, jo konstitūcija nosaka, ka ja parlaments divreiz nevar ievēlēt prezidentu, tad atkal tiek sasaukts ārkārtas vēlēšanas, eh, lai ievēlētu parlamentu. Un to neviens nevēlas. Cilvēki vēlas, lai būtu stabila valdība, kas eh, veic reformas un demokratizē valsti. Eštons kundze, Fūlas kungs un Amerikas vēstnieks sniedz paziņojumus visi cenšas palīdzēt valdības veidošanā. Es jūs arī turpināšu informēt par uh, lietu attīstību un par sarunu rezultātiem. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad Andrikienes kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu lietuviešu valodā. Praėjusį sekmadienį įvykę Moldovos parlamento rinkimai šīs vēlēšanas tātad Moldovā notika pagājuši svētdien, un tās bija trešās vēlēšanas Moldovā, kuras man bija tā iespēja novērot no Eiropas parlamenta novērošanas misijas puses. Es piedalījos arī 2009. gada vēlēšanās kā novērotāja, un šīs bija trešās, tātad, kurās es biju kā novērotāja, un es varu salīdzināt šīs vēlēšanas un var izdarīt zināms secinājums. Pagājušajā svētdien es novēroju demokrātiskas vēlēšanas. Vēlēšanas eh, jebkurā, Eiropas, jeb, jebkurā jaunā valstī izskatās tādas pašas kā Moldovā. Visās, visos ievēlēšana iecirkņos bija ļoti labi uh, organizēts un eh, bija daudz novēlotāju, apmēram tūkstots vēlētāju bija katrā vēlēšana iecirknī, un uz uh, viņiem bija 10 līdz 12 novērotāji, kas pārstāvēja politiskās partijas vai neatkarīgos vēlētājus. Apmēram 60% no Moldovas uh, uh iedzīvotājiem, kam bija iespēja balsot, arī nobalsoja. Un uh, mēs dzirdējām no ilgtermiņa novērotājiem, ka arī bija iespēja paust viedokli un idejas uh, televīzijā un rādio pirms vēlēšanām. Šis vēlēšanas bija demokrātisks, es jau minēju uh, virkni. Tad, tad es minēju to, ka bija 3600 uh, vietējo un 600 starptautisko novērotāju. Šo 600 vidū bija tikai 4 no Eiropas parlamenta, tikai 4 novērotāji no Eiropas parlamenta. Uh, Un es domāju, ka mūsu uh, Moldovai pievērstā uzmanība nebija pietiekama. Eiropas padomas parlamentārā asamblēja nosūtīja 30 novērotājus, un arī Eiropas Savienības dalībvalsts nosūtīja savus novērotājus, bet, manuprāt, Eiropas parlamenta delegācijā vajadzēja būt lielākai, īpaši ņemot vērā to, kāda uh, ir programma, kuru mēs ieviešam, tātad partnerības un uh, kaimiņattiecību nolīgums. Mums ir kopš 2009. gada šai valstī ir tikai prezidenta vietas izpildītājs un uh, es gribētu pateikties delegācijas vadītājai un visiem novērotājiem, kas uh, atrada laiku, lai dotos uz Moldovu un novērot vēlēšanas. Uh, Vēl dažas lietas eh, par iepriekšējām vēlēšanu novērošanas misijām. Tad mēs eh, runājām par eh, to, ka moldoviešiem, kas dzīvo ārzemēs, nebija iespēja balsot, mēs to kritizējām, un tagad 75 vēlēšana iecirkņi tika izveidoti 30 valstīs ārpus Moldovas, un cilvēkiem bija iespēja balsot, un viņi arī izmantoja šo iespēju. Uh, 28 tūkstoši Moldovas eh, pilsoņu balsoja Itālijā, vairāk kā 9 tūkstoši Spānijā, 2,5 tūkstoši Krievijā, un tā tālāk un tā tālāk. Arī Maskavā un eh, Parīzē cilvēki devās uh, uz vēlēšanām, un viņiem pat pietrūka vēlēšana biļetene. Uh, un viņiem bija jābalso uz vienkāršām papīra lapiņām, jo neviens eh, nesagaidīja, ka būs tik liela vēlētāja aktivitāte ārpus Moldovas. Tagad par eh, situāciju vēlēšanu laikā, vēlēšanu novērotājs, eh, novērošanas misijas priekšsēdētāji runāja par vietām parlamentā un arī jārunā par prezidentievēlēšanu četras vadošās partijas varētu panākt vienošanos, bet nav skaidrs, kāda varētu būt šie vienošanās. Liberālajai aliansei ir jāatrod arī kaut kādas kopīgas uh, lietas ar uh, um, komunistu partiju un uh, visas uh, partijas, uh, viņām būtu jāstrādā kopā, lai rastu kompromisu. Uh, būtu jābūt arī konstruktīvai, bet nevis destruktīvai opozīcijai Moldovā. Uh, un opozīcijai kaut kas ir jāpiedāvā, lai tā varētu piedalīties parlamentu darbā un uh, dot arī savu ieguldījumu Eiropas integrācijas virzienā Moldovā. Es domāju, ka Bozeka kungs, uh, tad, kad dosies uz Moldovu to apmeklēt, arī dos pozitīvu ieguldījumu šīs valsts attīstībā. Moldovieši ir pelnījuši stabilitāti, un stabilitāte ir nepieciešama, lai veiktu reformas. Starptautiskais valūtas fonds ir paziņojis, ka tas neatbalstīs valdību, kas eh, ir strādājusi tikai vienu gadu. Valdībai ir jābūt stabilai, lai veiktu nopietnas reformas valstī. Lielas paldies! Thank you! Paldies! Vacāna kungs, jūs gribējāt runāt. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, gribētu pateikties Makovejas kundzei par eh, viņas ļoti interesanto eh, un visaptvarošo ziņojumu par delegācijas braucienu un par darbu, ko viņa ir veikusi parlamenta vārdā. Andrikienas kundze minēja to, ka delegācija nebija īpaši liela, bet uh, kas eh, pietrūka kvantitātes ziņā, tas noteikti nepietrūka kvalitātes ziņā, un tāpēc es domāju, ka tas bija ļoti vērtīgs brauciens. Es apsveicu Moldovas valdību ar to, ka a, eh, tika organizētas šādas veiksmīgas a, eh, vēlēšanas, un a, gribētu izteikt līdzjūtību Moldovas iedzīvotājiem ar viņu izvēli. Protams, ka ir uh, ļoti mm, pozitīvs eh, sasniegums, ka eh, šī te Eiropas integrācijas alianse pēc eh, gadu ilgiem strīdiņiem tomēr tika izveidota parlamentā un komunisti patiesībā zaudēja vietas, bet man tomēr šķiet, ka tas ir ļoti skaidrs mandāts no iedzīvotāju puses turpināt Eiropas integrāciju. Personīgi man ir žēl, ka tajos paziņojumos, ko dzirdējām no Fūlas kunga un baroneses Eštonas, ka nav skaidrāk atzīts šis fakts un uh, tā, ka tas uh, iezīmē ceļu uz priekšu. Es saprotu, ka ir vilšanās uh, Demokrātsko partiju līderu vidū Moldovā, jo šī situācija nav apskaužama. Uh, Un droši vien, ka tā varētu būt tāda situācija, kas eh, viņiem neļaus ievēlēt prezidentu. Bet te pašā laikā e, signāls, kas tiktu sūtīts Eiropas Savienībai, e, iesaistoties ar komunistu partiju e, vai ar Filātkunga partiju, veidojot kaut kādu aliansi, tad. E, būtu no Eiropas Savienības puses, un šī parlamenta noteikti tāda ļoti uh, nedraudzīga reakcija. Mēs uh, esam domājuši par Austrum partnerības valstu pietuvināšanas procesu Eiropas Savienībai. Tas tagad tādā stagnācijā ir iegājis, un daži no mums domā, ka uh, vēlēšanas Moldovā varēja būt ar citu rezultātu, un mūsu uztverē varētu būtu pastiprinājies šis iespējas, ka Eiropas Savienība tagad ir mazāk vērta moldoviešiem, bet uh, laimīgā kārtā Eiropas integrācijas alianse guva pietiekam daudz un vairāk vietu nekā tai bija iepriekš, un es domāju, ka tas signāls, kas mums ir jāsūt Moldovai, uh, ir um, tāds, ka pārvariet savas iekšējās um, atšķirības un strādiet valsts labā. Protams, uh, ir uh, jādomā arī par prezidentu vēlēšanām, bet ja cilvēki nerunās pietiekami skaidri, tad uh, signāls uh, uh, tomēr ir jāsniedz, ir uh, aliansai jādubulto savu pūliņu Eiropas integrācijas virzienā Un, ja vajadzīgs, tad ir jāuzorganizē vēl viens vēlēšanas un jāsņem varbūt vēl plašāks mandāts. Pateicos savas grupas vārdā, kura nevarēja būt tikt pārstāvēta šajā delegācijā. Pateikties gribu mūsu novērotājiem par paveikto darbu, un tas noteikti tikai spodrina Eiropas parlamentu tēlu. Paldies, un pēdējais Šulcu kungs lūdzu. Ich möchte mich bei Vēlētos pateikties referentei un arī Eiropas parlamenta vēlēšanu novērotājiem par šo ļoti visaptverošo un informatīvo ziņojumu. Un ir mm, labi uzzināt, ka Moldovā notika korektas, godīgas vēlēšanas, kas atbilst mūsu Eiropas standartiem. Bet kas mani vēl pastiprināt interesē, jau šo jautājumu gribētu jūs uh, jums uzdot, kādu uh, politisko noskaņojumu jūs varējāt novērot šajā valstī? Vai jūs domājat, ka situācija ir polarizējusies, jeb varēja novērot uh, gatavību uh, būšu gatavības sadarboties, meklēt kompromisu, vai tas bija novērojams. jo krīž, vai tas palīdzēs um, valstī izkļūt no šīs it kā paralizētās situācijas, ko, kurā krīze to bija ievedus. Makavejs kundzei vārds pēdējiem atbildēji. Paldies. Uh, kampaņas laikā bija uzbrukumi pēdiņās, normālas, normāla veida eh, vārdiski uzbrukumi no dažādiem politiķiem. Protams, ka tā, ka tā ir, jā, polarizēti normālā, parastā veidā, nu kā tas ir vienmēr novērojams. Uh, un uh, publiskie mēdīji bija ļoti sabalansēti. Citreiz NVO bija ļoti kritiski, bet šobrīd nē, tie teica, ka viss ir tā kā tam vajag būt. Kas tagad notiek? Jūs man prasat. Liekas, ka visdrīzāk būs tā, ka es, es domāju, ka trīs demokrātiskās, kā mēs to saucam, veidos partijas, veidos uh, aliansi un būs arī viņiem, uh, kā jau jūs teicāt, uh, vairākums, bet ja tā vēlēsies, ja tā šī alianse vēlēsies, ja uh, vēlēt prezidentu, tad tai būs jāsaņem divas balvas, papildus balvas no komunistiem, un tad arī tai būs kaut kas jādod uh, komunistiem, jāapsola. Un es tāpat kā uh, Eh, mm, kā Vatsona kungs piekrīt, ka nu, žēl tās piezīmes, ko Aštons kundze Fuller kungs uh, sūtīja, ka viss jāgaida, uh, lai šis rezultāts būtu labs un lai prezidents tiktu ievēlēts un, un uh, pats galvenais, lai valdība spētu strādāt. Mēs, protams, atbalstam demokrātiskos spēkus, bet uh, viņiem arī jāmeklē pašiem risinājums uz vietas, jāmeklē risinājums un, nu, un jāsadarbojās arī ar, ar opozīciju. Un tieši tāpēc mums ir jāskatās arī saturs, saturs attiecībā uz to, par kā, ko, par ko vienosies demokrāti ar komunistiem pret šīm te divām balsīm par prezidentu. Paldies, vai ja neviens vairs nevēlas runāt, tad uh, liels visiem paldies!